Uh, well, good afternoon, everybody. Labu pēcpusdienu visiem. Un uh, sveicu jūs mūsu uzklausīšanā šajā pēcpusdienā par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Un uh, tātad patreizējais stāvoklis un nākamie posmi. Tātad te iet runa par e, ekonomikas izaugsmes e, veicināšanu. Tas nozīmē, ka šajā pēcpusdienā mēs runāsim par to, kā pakalpojumu direktīvai vajadzētu e, veicināt šo izaugsmi un vai tā veicina vai neveicina. Sveicu visus runātājus šeit pēcpusdienā mūsu vidū un jūs esat saņēmuši jau instrukcijas par uh, atvēlēto uzstāšanās laiku. Mums ir lietotājiem draudzīgs uh, pulkstenis, ko jūs redzēsiet uz ekrāniem sev priekšā, un uh, lūdzam jūs tiešām ievērot atvēlēto laiku, lai būtu laiks uzdot jautājumus. Sveicam mūsu vidū gan parlamentu deputātus, gan arī tos, kur vēro mūsu internetā tiešsaistē. Uzklausīšana ir neatņēmāma uh, mūsu referentes Āna Marija Korācas bilt um, darbs, jo viņa gatavo paši iniciatīvas uh, ziņojumu. Un es tagad došu vārdu viņai, lai iepazīstinātu mūs ar šo tēmu. Mēs fokusēsimies uz um, divām sesijām, tātad uh, vispirms reakcija uz krīzi uh, Un otra daļa ir inovācija veicināšana, lai gūtu maksimālu labumu patērētājiem un uzņēmumiem. Un mums ir paredzētas ļoti interesantas prezentācijas par to, kā mēs varētu izmantot uh, digitālo informāciju tehnoloģiju, lai pakalpojumu direktīva būtu progresīva un uh, kā mm, darbojas uh, iecerētie mehānismi un viens no pakalpojumu direktīvas svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka eh, šeit piedalās arī Eiropas patērētāju interešu aizsardzības centri, eh, raugoties uz to, kāda ir piekļuva pakalpojumiem. Tas ir salīdzinoši jauns elements, kas mums parādās pakalpojumu direktīvas kontekstā. Tātad īsumā iepazīstināšu jūs eh, runātājiem, kad sāksim mūsu otro sesiju, bet Es domāju, ka jums ir eh, pieejama visa pakotne ar runātāju biogrāfijām un tā tālāk. Nu, es domāju, ka pārējais viss ir pats par sevi saprotams. Tātad es došu vārdu mūsu referentai Anai Marijai Koraca Pilt kundzei uzsākt eh, šo uzklausīšanu. Paldies, Malkom, un paldies eh, visiem, un paldies arī uh, prezidijā sēdošos, eh, tos, kur ir uh, mērojuši šo garo ceļu. Un Marko ir ne tikai priekšsēdētājs, bet arī mans ēnu referents no ECR grupas, un mums ir arī vēl citi ļoti labi ēnu referenti no S&T Raptikuns, no Alde Lokagārda kungs, no Zaļajiem Rūlas kundze, un man ir prieks redzēt arī Gebhard kungu kurš eh, nu, pat pirms manis virzīja ļoti labu ziņojumu par pakalpojumu direktīvu un Margo Cata, kas eh, arī pievienosies mums. Mēs par šo jautājumu runājam jau kopš 2006. gada, un termiņš div... ieviešanai bija 2009. gads, bet daudz dalībvalsts to nav izdarījušas. Es ceru, ka visi grib izlasīt manu rakstu, jo tur ir uh, lietas, uh, par kurām esam jau runājuši komitejās, un jāsaka, ka uh, mēs esam ieturējuši tādu absolūtu neieviešanas, neiecietības līniju. Jo problēma ir tāda, ka daudz cilvēku saka, varbūt mēs bijām pārāk ambiciozi. Varbūt mēs pārāk daudz sagaidījām no šīs direktīvas. Es saku nē. Mums ir jākoncentrējas nevis uz pakalpojumu direktīvu, bet uz to, kā šī direktīva tiek ieviesta. Es sveicu īrijas prezidentūru šeit, jo jūs noteikti tiksiet uh, grillēts uz iesma. Mm, ka, nu, protams, mēs uh, nopietni runājot uh, ar nepacietību raugāmies. Uh, uz dialogu iespējām ar jums, lai parunātu par to, kā jūs pamatosiet Eiropas iedzīvotājiem to, ka viena no nozarēm, kas ir ar tik lielu potenciālu un eh, kas eh, ir tik peļņu nesoša un tajā pat laikā eh, prasa salīdzinoši maz investīciju, ka cilvēki ir zaudējuši darbu šajā nozarē un ka mums nav izdevies likvidēt uh, esošos šķēršļus un traucēkļus pēdējos gados. Un pēc tik labi padarītā darba mums ir jāskatās, kā mēs varētu radīt jaunas darba vietas. Nevis par to, kāda ir darba apstākļi vai citas lietas, Protams, ir um, daudz direktīvas, kas regulē šos cits jautājums. Nē, mēs um, negribām pārklāšanos vai dubultošanos. Savā ziņojumā es gribu runāt par kaut ko citu. Un es gribētu runāt par aptvērumu, jo mēs runājam par 70% no Eiropas IKP tiek radīti tieši pakalpojumu sektorā. Tā kā lūdzu, palīdziet mums nofokusēt šīs direktīvas aptvērumu, lai mēs uh, varētu palīdzēt Eiropai izkļūt no krīzes. Citas dalībvalstis ir īstenojušas um, šo direktīvu daļēji, citas tikai atsevišķos reģionos. Mums ir daudz palēko zonu. Un es domāju, ka šeit mums ir jāiedziļinās uh, piešā, patiešām šajā īstenošanā un ir jāizvērtē iemesli, kāpēc ir tāda situācija. Un komisija ir uzsākus vairāk nekā 12 uh, pārkāpuma procedūras, un mums ir jāliek dalībvalstīm saprast, ka E-pārvaldība ir, piemēram, pozitīvs solis, kas noteikti varētu palīdzēt pašām dalībvalstīm. Tā kā es gribētu aicināt komisiju arī palīdzēt mums atrast un parādīt dalībvalstīm labos piemērus, lai tās redzētu, ka šīs direktīvas īstenošana dod pievienoto vērtību ekonomikas izaugsmē, ir radījusi jaunas darba vietas. Komisija ir sagatavojusi ļoti labu paziņojumu. Jāsaka, mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar komisāru Barņē, un es tiešām augstu vērtēju to, ka viņš ir pats devies uz dalību valstīm un ticies ar eh, dalību valstu attiecīgo struktūru pārstāvjiem, lai runātu par šīs direktīvas ieviešanu. Un tāpat mums ir jādomā arī par šiem pārobežu aspektiem. Kā es teicu, komisija savā paziņojumā ļoti skaidri norādīja, ka nākamajos piecos vai desmit gados um, mums ir neīstenotājs potenciāls apmēram 2,6% no IKP. Paldies! Paldies, Marija! Es gribētu arī pieminēt, ka um, Gepards kundze bija um, galvenā referente pār pakāpojumu direktīvas īstenošanu, es biju viņas uh, ēnu referents, tā kā arī viņa tiešām ir ieinteresēta šīs lietas un šī jautājuma virzīšanā uz priekšu. Tātad uzsākam pirmo uzklausīšanas sesiju. Mums ir četri runātāji. Žaks Pelkmans eh, no Eiropas politikas pētījuma centra, viņš ir publicējis eh, daudzus rakstus, kur, kuros ir analizējis vienotā tirgus dažādus aspektus, un viņš ir no pirmiem cilvēkiem, kurš uzaicināja mm, man tikties ar viņu studentiem, kad es 99. gadā biju pilnīgi jauns deputāts šeit, un es daudz ko esmu pa šo laiku iemācījies. Tālāk eh, mēs uzklausīsim Mehter Omen, kurš ir eh, Business Europe eh, vicepriekšsēdētājs un mm, Nīderlandes darba devēja asociācijas priekšsēdētāja. Un man ir īpaši prieks sveikt no prezidentūras mūsu vidū Tomasu Marei, kurš ir Eiropas Savienības jautājumu un iekšējā tirgus um, direktorāta direktors un mums bija liels gods sadarboties arī ar jūsu kolēģi Ričardu Brūtenu, un man ir uh, prieks, uh, ka Tomas Murējs pievienosies runātājiem šeit, prezidijā, un visbeidzot Man ir prieks sveikt Veroniku Nīlsons kundze, kura ir Eiropas, tirzniec, eh, Eiropas ārotbiedrību konfederācijas sekretāra. Tātad vispirms došu vārdu mūsu runātājiem, un pēc tam uzklausīsim jautājumus vai komentārus no deputātu puses. Uh, un tad jums būs iespēja reaģēt uz šiem komentāriem, un tad varbūt izteikt arī kāds noslēguma komentārs. Tātad, Žak Spelkmans, lūdzu. Čēmen. Es paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Desmit minūtes nav pārāk daudz tik sarežģītai uh, lietai. Mm, bet es ceru, ka jūs drīzumā varēsiet redzēt manu runu arī uz slaidiem. Uh, t, t, aiz ekrāniem. Te mums ir uh, jārunā par to, ka mums ir vajadzīga um, Eh, veikt pētījums par to, kas pašlaik notiek iekšējā tirgu. Mēs varam paskatīties uz to, kas notiek uh, ar ekonomisko aktivitāti. Šeit jums ir arī daži grafiki. Protams, ka pakalpojumi ienāca ļoti vēlu Eiropas integrācijas procesā, kas pašlaik ir turpinājies jau vairāk nekā 50 gadus. Man nav laika jums stāstīt par to, kāpēc tas tā notika, taču labā ziņa ir tāda, ka um, Eiropas Savienībā pakalpojumi tagad ir ļoti būtiska. Uh, loma tieši pakalpojumu liberalizācijai. Taču mums ir jāskatās arī, kas notiek ārpus pakalpojumu direktīvas. Jā, es palūdzu kafiju, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas arī ir pakalpojums. Palūkojieties uz šo slaidu. Jo šajā slaidā jūs redzat visu, kas par uh, pakalpojumiem ir radīts. Tas tā kā īs ekskurs pakalpojumu uh, liberalizācijas uh, un harmonizācijas jomā. Tur stāsta, kas notiek pakalpojumu direktīvā, tad ir seši regulējošie režīmi ārpus pakalpojumu direktīvas. Mēs nevaram skatīties tikai uz pakalpojumu direktīvu. Man ir jūs jābrīdina, ka citi sektori, kā piemēram transporta uh, sektors, nu, to regulēt ir ļoti grūti. Tas prasa izliet daudz sviedrus. Un, mm, Un ir ļoti daudz dažādu specifisku tēmatu, kur būtu vērts parunāt. Šajā slaidā es cenšos parādīt, eh, kāds ir kontrasts starp pārrobežu pakalpojumiem un investīcijām. Uh, Diemžēl padome un parlaments ir mm, pavadījuši ļoti daudzas stundas runājot par FDI. Un es jums centīšos pāris minūtēs par to pastāstīt. Eiropas Savienības iejaukšanās vietējos pakalpojumos var būt ļoti liela, pārāk liela. Un tas var nonākt pat līdz eh, valūtas savienībai, taču jautājums ir par to, ka pakalpojumu direktīva ir par iekšējām reformām. Tam nav nekāda sakara ar ES un ir ļoti svarīgi to redzēt. Un mums ir jāskatās, kāpēc Eiropas Savienība pēdējo desmit gadu laikā pakalpojumu jomā ir augusi mazāk nekā ASV. Nu, viens no šiem faktoriem ir atbilstoša izglītība. Tālāk, kādas reformas ir nepieciešamas uh, Eiropas Savienības rūpniecībā? Šeit jūs redzat zilās kolonas un pakalpojumu. Uh, apjomu Tāpat ir ļoti svarīgi paskatīties uz uh, to, kā šī direkt, kā šī regula ietekmē iekšējo dalību valstu tirgu un dažādos aizliegumus. Un ir veikti ļoti daudz pētījumi, kas ir, uh, uh, kas norāda, Tā ir saikne, kas pastāv starp uh, pakalpojumu sektoru un ražošanu. Šeit, uh, piemēram, mēs varam redzēt uh, Zviedrijas situāciju, kur ir vismazākā mērā ir redzam šīs, šī ietekmē starp pakalpojumiem un ražošanu, un, piemēram, Austrijā ir 0,35%. 0,35 um, punkti konstatēts uh, šis uh, ietekmes aspekts. Un tas ir tīpaši saistīts ar informācijas uh, un komunikācijas tehnoloģiju sektoru, neanalizēšu tagad šo piemēru. Ja mēs varam tagad simulēt situāciju, tad varam redzēt, kāda ir produktivitāte pēc desmit gadiem. Cik ļoti nopietni būtu pret to jāizturās. Ir veikta pētījumā ar simulācijas metodi, tad varam redzēt, kāda ir atšķirība saistībā ar uh, iekšējo pakalpojumu ierobežojumu, un daži no šiem ierobežojumiem uh, rodas no pakalpojumu direktīvas, un dažos gadījumos ir nepieciešama rīcība tieši nacionālajā līmenī. Tad jūs varat redzēt, ka sakas ir diezgan nopietnas. Vēl viena lieta ir tas, kas varbūt ne īpaši iederēs šajā konkrētajā uzklausīšanā, bet tas ir nākamais aspekts, kas ir saistīts ar regulātu regulatīvo sektora regulāt, re, regulatīvo integritāti. Un uh, sanāk tā, ka regulators varbūt dara kaut ko nelielu, bet īstenībā tas ļoti nopietni ietekmē tirgu. Un ir vairāk pētījumu, kas aprēķina to, kāda ir ietekme. Nu, piemēram, ja mēs atteiktu, atteiktos no regulātora uh, ietekmes aspekta, tad uh, tur būs pavisam savādāk ris, uh, risinājumi. Uh, Uh, iekšliet, iekšē tirgus komiteja, protams, ir citi aspekti, jo komiteja interesējas par to, ko var darīt ar Eiropas Savienības ietekmes iespēju, bet es gribētu pieminēt. Šeit mēs varam redzēt uh, pakāpojumu direktīvas ekonomisko ietekme kopumā tie ir septiņi ietekmes aspekti. Ko es varētu ieteikt Ekon uh, komitejai vai arī visiem citiem, kas to interesējas, ja mēs sistemātiski ņemam vērā pakalpojumu direktīvas ekonomikas, ekonomikas ietekme, tad pirmkārt ir jāpasaka, ne visos gadījumos vispār var aprēķināt šo ietekmi. 3, 4 un 5, tīpaši 4 un 5, tur uh, ietekme ir gandrīz vai nulle. Taču tirgus izvēles aspekti, kas ir saistīti ar a, filiāļu atklāšanu Eiropas Savienībā, īstenībā ietekme ir ļoti nopietna. Vienīgais, ka mums nav datu. Mēs zinām, ka filiāļu tīklus ir atsevišķos gadījumos ir ļoti izdevīgs risinājums, bet, kā jau teicu, o, ir tiek veikti arī citi pētījumi. Eksistē arī uh, akadēmiskie pētījumi, kas ir saistīti ar uh, pakalpojumu direktīvas ietekmi uz IKP, kad Hārbara kungs un Gebhardas kungs pirms vairākiem gadiem vērsās pie mums, tad es vēlos jums teikt, ka šobrīd pētījumi jau eksistē, tie, protams, vēl nav pabeigti, dati vēl nav apstrādāti līdz galam, bet ko es varētu jums ieteikt ir no DG Ekfin ekonomikas pētījumu, kas ir saistīts ar direktīvas ieviešanu un uh, sastarpēju novērtējumu, jūs varat redzēt, otrajā punktā informāciju par šo pētījumu. Un šeit savukārt jūs varat grafiski redzēt, eh, kādas, kā barjeras eh, ietekmē un kā ietekmē arī citi aspekti tieši šajā DJ Ekfin pētījumā. Tālāk jūs varat redzēt, kā barjeras kopumā eh, var tikt samazināta līdz eh, par kādiem 20% eh, direktīvas ietekmē, bet, protams, no direktīvas mēs varam iegūt vēl vairāk. Mani secinājumi ir šādi. Nacionāli un Eiropas Savienības līmeņa pakāpojumi ekonomiski uh, sastarpēji saistīti, un tas ir ļoti labi. Dalība valstis pēc direktīvas ieviešanas sāk ar vien plašākā mērogā sadarboties sastarpēji izvērtēšanā. Otrakārt, šeit mēs runājam par lielāku konkurētspēju attiecībā ne tikai uz pakalpojumu, bet arī ražošanu. It īpaši runājot par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kur mums vēl joprojām ir jākonkurē attiecībā uz produktivitāti ar ASV. Ceturtais secinājums - joprojām mums ir nepieciešams uzlabot ražīgumu Un ja Eiropas Savienības uh, valstis samazinātu restriktivitātes līmeni un drīzāk ieviestu paraugu prakses priekšlikumus. Nākamais aspekts ir saistīts ar to, ka ir tādas ekonomikas nozares, kur pakalpojums nevar uzlabot ar lielāku konkurenci. Ir nepieciešams paralēli arī uzlabot infrastruktūru. Paldies! Well, Jacques, thank you very much for... Um... Liels paldies par to, ka jūs uh, spējāt mums uh, pastāstīt par ļoti daudz dažādiem datiem ļoti īsā laikā. Un man šķiet, ka jūsu vēstījums bija skaidrs un interesants. Jūs ieskicējāt interesantu ainu. Un tagad es došu vārdu Omens kundzei. Un es domāju, ka visi jūsu slaidi būs piedo, pieejami arī um, visiem dalībniekiem, jo m, mm, īstenībā uz šiem ekrāniem, kaut arī tie ir lieli, ir ļoti grūti izlasīt, ja ir sīks teksts. Homens kundze, lūdzu, desmit minūtes. <clears throat> Paldies! Pirmām kārtām es vēlētos pateikties Imko komitejai un arī Koracas Biltas kundzei par to, ka es tieku šeit uzaicināta un lai pastāstītu jums par to, kāda ir biznesa perspektīva, kā jūs zināt. Tā ir ļoti svarīga lieta, un tagad es gribētu parunāt par to, kādi, ar kādiem šķēršļiem sastopās uzņēmumu ikdienas dzīvē. Uh, un tie ir saistīti ar pakalpojumu direktīvu, taču ne tikai ar to. Es pirmām kārtām gribētu teikt, ka pakalpojumu direktīva atnes ļoti daudz labas lietas - likumdošanas modernizāciju, nepamatotu prasību atcelšanu, un tas viss ir ļoti labi. Tomēr mums ir jāatzīst, ka joprojām ir daudz šķēršļu, ar kuriem kompānijas saskarās, veicot uzņēmējdarbību pierobežu, pārrobežu līmenī, un tas ir ļoti žēl, jo tur ir ļoti liels ekonomiskās izaugsmes potenciāls, un es nerunāju tikai par pakalpojumiem, bet runāju arī par rūpniecību, jo ir saistības starp šiem abiem. Ekonomiskās izaugsmas potenciāls ir liels. Ļaujiet man parunāt par šķēršļiem, kas ir saistīti ar pakalpojumu direktīvu. Manuprāt, ir trīs veidi šķēršļi saistīti ar šo direktīvu. Viens no tiem ir tas, ka Par to pakalpojumu direktīvu nav pilnībā ieviesta un pareiz piemērota dalību valstīs, un to vajadzētu izbēgt. Ir dalību valsts jāsūdz tiesā, lai novērstu šos šķēršļus. Vēl otra virkne šķēršļu ir saistīta ar dalību valstu brīvību, ko dod pakalpojumu direktīvu uzturēt eh, dažus ierobežojumus, ja tie ir proporcionāli un pamatoti sabiedrības interešu dēļ. Un tad rodās tā saucamās pakalpojumu direktīvas pelēkās zonas. Mēs dzirdam no uzņēmumiem, ka viņiem eh, bieži vien rodas jautājumi, vai tas vai cits ierobežojums ir nepieciešams sabiedrības interešu vārdā un reizēm tas ir veids, kā pasargāt vietējo tirgu. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti labi, ja mums būtu labāk redzams, kā dalībvalstis izmanto uh, šo atļauju, ja, uh, kaut ko ierobežot. Un būtu ļoti labi, ja dalībvalstīm būtu komisijai jāatskaitās. Un būtu arī ļoti labi, ja būtu vairāk caurskatāmības par to, kā dalība valstis izmanto šo brīvību. 2009. un 2010. gadā, kad komisija informēja padomi par pakalpojumu direktīvas īstenošanu, Um, tā bija arī pēdējā reize, un mēs nezinām, kāpēc tas vairs nepatīk. Vajadzētu um, uh, ka komisija tomēr tiek informēta Trešā eh, šķērslis, kas attiecās uz pakalpojumu direktīvu, ir saistīta ar vienu kontaktu. Um, protams, ka uzņēmumiem ir ļoti viegli kārtot ļoti daudz lietas uh, tieši taistē. Un uh, mēs varētu gan uzņēmumiem, gan valdībām taupīt laiku un naudu, ja daudzu ko varētu kārtot e, internetā. Uh, nu, vēl joprojām ir iespējams to, šo to uzlabot. Te ir arī trīs elementi. Pirmais būtu pieeja vērtīgai informācijai. Šai informācijai ir jābūt pieejamai vairākās valodās, ne tikai dalību valsts valodā, un visbeidzot kompānijām jāspēj izpildīt visas formalitātes tieši saistē, un tas nozīmē, ka arī ēparaksts e būtu ļoti nepieciešams, ja to varētu patiešām izmantot. Nu, un tagad ir pienācis mūsu laiks um, aicināt jūs izstrādāt ambiciozu. viena kontakta punktu hartu. Es jau runāju par šķēršļiem, kas saistās ar šķēršļiem, un mums ir nepieciešama vispārīga pieeja. Mēs nevaram runāt tikai par pakalpojumu direktīvu, mums jāskatās vēl plašāk. Tam ir jāsaskan ar citām direktīvām, piemēram, ar ētirdzniecības direktīvu. Mums ir jāieskatās arī citos sektoros. Uh, kurus, uz kuriem neatiecās pakalpojumu direktīvu, piemēram, pagaidu darba aģentūras un tam līdzīgi. Vajadzētu šādu integrālu pieeju. Būtu vērts arī pieminēt um, vēl šo to, tā kā es teicu, ka integrālai pieeja pie, ja ir vēlama, tad es gribētu parunāt vēl par kādiem šķēršļiem. Tie būtu tikai tādi piemēri, ar ko saskarās uzņēmēja darbība. Pirmais piemērs ir, ka ir virkne profesiju, vairāk nekā 800 patiesībā, eh, kas tiek regu, regulētas un tikai 20 piecas no šīm profesijām ir pieminēts kādā dalību valstī, un ja es dzirdu, ka kāzu fotogrāfs vai bārmenis ir regulēta profesija, tad man liekas, tas ir dīvaini. Tāpēc es gribētu aicināt komisiju sastādīt sarakstu, kas ir regulējamās profesijas un kā to skaitu samazināt. Uh, jo tas arī ir šķērslis uzņēmējiem. Un saistībā ar to joprojām ir viens liels šķērslis, proti, profesionālās kvalifikācijas atzīšana citā dalību valstī. Otrs piemērs ir dubultās nodrošināšanās jautājums, apdrošināšanas jautājums, jo eh, ja kompānijai ir apdrošināšana vienā valstī, tad otrā valstī viņai arī apdrošināšana prasa, un tas viss maksā laiku un naudu. Trešais šķērslis ir tas, ka ir ļoti daudzi konfliktējoši nacionālie standarti un arī uh, apusējas atzīšanas nēsamība. Un es uzskatu, ka būtu labāk, ja dalībvalstis vairāk vienu otru atzītu. Tas attiecās uz ekspertu ser, eh, akreditāciju vai sertifikātu atzīšanu. Un tad vēl um, noteikumi par <clears throat> īpašu plānošanu. Kompānijas, kas tiek kavētas savā darbā ar ekonomisko vajadzību testu. Tad piektais piemērs. Tas ir īpašumtiesību prasība kas ir būtiska dibinot uzņēmumu citā dalību valstī, un sastais šķērslis ir eh, biznesa pakalpojumu produktivitātes trūkums. Biznesa pakalpojumi ir pakalpojumi citām kompānijām, un tur izaugsme pēdējo gadu laikā nav novērota, un būtu ļoti labi, ja mēs uh, varētu lūgt uh, komisijai augsta līmeņa darba grupu norganizēt, lai saprastu, kur ir nepieciešams darboties. Tas ir tikai tāds īsts pārskats par šķēršļiem, ar ko sastopās uzņēmēja darbība reālajā dzīvē, un es ceru, jūs saprotat, ka mūsuprāt ir pienācis laiks strādāt un reformēt pakalpojumu tirgu Eiropā. Un, mūsuprāt, ir trīs um, soļi, kas jāspēr. Viens ir īstenot uh, pakalpojumu direktīvu integrēta pieeja ir nepieciešama novēršot šķērslus, un trešais - apusēja uzticēšanās un atzīšana dalībvalstu starpā. Mēs arī aicinām Eiropas parlamentu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, piemērot pakalpojumu direktīvu. Es pateicos jums par iespēju šo to jums pateikt par šķēršļiem uzņēmēja darbībā. Protams, ka es par to varētu runāt vēl ilgi, bet es varu pateikt, ka mēs strādājam pie konkrētiem šķēršļiem, un mēs noteikti jums par tiem pastāstīsim. Paldies! Well, thank you very much. Um, I'm... Paldies! Jā, pēcpusdienā nemaz neuzspiežu laika grafiku, bet nu jūs redzat, ka mums ir ārkārtīgi interesants prezentācijas, tāpēc vēlamies arī visus uzklausīt. Un tagad lūdzu prezidentūras pārstāvis, viņš varētu pastāstīt par savu viedokli un tad, uh, ko prezidentūra domā par pakalpojumu direktīvu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Annai Marijai par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Jā, tik tiešām. Un ļoti labi, ka šeit varu pārstāvēt prezidentūru konkurēt spējas padomē. Mm, izskata šo jautājumu. Un mums bija arī lieliska diskusija konkurētspējas padomē, un tas tā notika vakar, diskusija bija politiska attiecībā uz uh, vienotā tirgus integrāciju, tika runāts arī par pakāpojumu direktīvu un kā mēs varam sistēmiski uzlabot direktīvas ieviešanu dalību valstīs. Ir tīpaši ņemot vērā Eiropas semestri un igadējo izaugsmas pētījumu. Mums ir nepieskatīt, nepieciešams ieskatīties arī visos pētījumos, uh, kas ir saistīti ar uh, pakalpojumu direktīvas uh, ietekmi uz ekonomiku. Šobrīd ir uzlabojusies vide, kas ir saistīta ar uh, pakalpojumiem Eiropas Savienībā. Viens no mērķiem arī ir uzlabot kvalitāti un pakalpojumu klāstu, lai patērētājiem būtu pieejami vairāk un kvalitatīvāk pakalpojumu, un tas ir absolūti skaidrs mērķis. Pētījumi pēdējos laikos uh, ko veica Nīderlandes ekonomikas politikas birājs, norādīja uz to, ka uh, tirzniecības apjoma Eiropas Savienībā īstenībā varētu trīskāršoties, ja uh, direktīvas normu ieviešana tiktu pabeigta. Mūsu eksporti ir saistīti gan ar iekšējo tirgu, gan arī ar globālo vērtību mūsu saražotajiem produktiem un pakalpojumiem. Globālā līmenī Eiropas Savienība joprojām ir ārkārtīgi svarīgs starptautiskās tirzniecības partneris. Tā ir viena no lielākajām eksporta teritorijām un importa teritorijām, un arī mē, mums ir daudz tiešo investīciju. 90% no ekonomikas izaugsmes līdz 2015. gadam notiks ārpus Eiropas Savienības. Noteikti mums būtu nepieciešams izmantot šo biznesa attīstību mūsu iedzīvotāju interesēs. Globalizācijas apstākļos mums ir nepieciešams vienotājs tirgus, kas būtu vienotā, vienotā tirzniecības zona. Pagaidām mēs neesam tik tālu vēl tikuši, un, manuprāt, pakalpojumu direktīva ir viena no, viena, viens no tiem normatīviem aktiem, kas veicina integrēto pieju. Un Eirozonas finanšu krīze noteikti nav mums bijusi arī viens no um, veiksmes stāstiem, un tad attiecīgi ir nepieciešams būt uzmanīgākiem, respektīvi ir jāmeklē arī risinājumi, jo, protams, krīze var iestāties ļoti ātri, un tagad ir jāmeklē arī sadarbības iespējas starp institūcijām un jāmeklē tāds krīzes risinājums, kas būtu pieņemams visiem. Runājot pār pakalpojumu statistiku, kā jau tika pieminēts, uh, pakāpojumi, laikam kāda 70-71% no kopējā IKP apjoma, 3,2% no tā ir uh, saistīti ar Eiropas Savienības uh, iekšēju sastarpēju tirzniecību. Jo tirzniecība nozīmē jaunas darba vietas un izaugsme. Un, protams, ja mēs šo jautājumu risinām, tad ir nepieciešama politiskā vienošanās un uh, arī atbildība, un mums joprojām ir nepieciešams samazināt uh, birokrātisko slogu, jautājumu, kas ir saistīti ar uh, regulētām profesijām, piemēram, Austrijā skurstiņas lauķis, tā, ši, tā, tā tika nosaukta šī problēma, un atšķirība, kā mēs zinām, ir diezgan ievērojama. Jau tika minēti skaitļi, kā tas ietekmē IKP, un uh, Tie varētu būt no 0,6% līdz 1,5% vai arī, ja mēs skaitam skaitļos, tie, var, tie varētu būt no 40 līdz 60 miljārdi eiro. Un jā, tika minēta potenciāla ietekme uz ārēju tirzniecību un starpvalstu tirzniecību. Vienkāršojot prasības un uh, samazinot barjeras, var gūt vēl lielāku uh, labumu, un tas pats attiecas arī uz vienotās pieejas kontaktpunktiem. Runājot par pamatprincipiem, kas ir iekļauti pakāpojumu direktīvā, ir nepieciešams šos, šos principus integrēt visās pārvaldības institūcijās, visos līmeņos. Un šis jautājums ir saistīts Eiropas līmenī, vietējā un reģionālajā un valstu līmenī taču sistemātiski un sistēmiski ir nepieciešams uh, ieviest visus, visas normas un principus, kas šobrīd atrodami uh, pakāpojumu direktīvā. Tas attiecas gan uz pārvaldību, gan arī uz citiem aspektiem. It īpaši uz tām valstīm, kurās eksistē tāda decentralizēta sistēma ar atsevišķiem reģioniem. Kā jau esmu pieminējis, pēdējo pāris dienu laikā uh, uh, konkurētspējas padome ir runājusi par šiem jautājumiem arī par Eiropas semestri, un pirmo reizi pakāpojumu direktīva un iekšējā tirgus uh, normu ieviešana ir kļuvusi par uh, diskutējumu jautājumu, un ļoti labi mēs varam redzēt, ka visas dalībvalstis sadarbojas uh, Eiropas semestrā procesā, lai nodrošinātu lielāku Eiropas tirgus integrāciju un gan arī visas dalību valsts, kas uzstājas, tad lielākā daļa teica, ka ir ļoti labi, ka iekšējā tirgus ziņojums tiek integrēts uh, izaugsmas programmā. Un tā ir viena no rekomendācijām, kas šobrīd tiek izteikta. Tātad jūs varat redzēt, ka dalību valstis attiecībā uz uh, savu pienākumu ieviest direktīvas pamatprincips pret šo pienākumu izturās ļoti nopietni. Uh, konkurētspējas eh, padomas diskusija eh, notika balstoties uz eh, prezidentūras piedāvātā dokumenta, un šo dokumentu savukārt uzrakstīja augstā līmeņa eksperta grupa konkurētspējas jautājumos, un tur arī tika skatīti jautājumi saistībā ar um, pakalpojumu direktīvu, piemēram, arī vienotais kontaktpunkts un iekšējā tirgus informācijas sistēmas, un tika runāts arī par to, ka ir nepieciešams uzlabot solvit sistēmas, uh, Un tika runāts arī par to, ka ir nepieciešams turpmākais dialogs ar komisiju. Un daudzi šķēršļi, kas šobrīd eksistē saistībā ar pakalpojumu direktīvu, nav tīri fiziski, piemēram, importu kontroli, bet drīzāk runa ir par šķēršļiem, kas ir administratīvās dabas. Un te, protams, ir grūtāk pirmkārt noteikt šos šķēršļus un arī grūtāk nojaukt, jo ir dažas dalība valstis organizē, piemēram, administratīvie aspekti, vai ir diezgan sarežģītas sistēmas. Tātad tik tiešām dalību valstis jau notiek kustība, un var pat teikt, ka ir dažas valsts, kas attiecībā uz e-pārvaldi jau ir tikušas tiešām priekšgalā. Ir valstis, kas jau izveidoja vienautu kontaktpunktu un izveido e-pārvaldes portālus, un attiecīgi dalību valstīm ir iespējams nodrošināt vienāda kontaktpunkta prasības. Tā pašā laikā ir arī citas dalību valsts, kurām ir diezgan liela izaicinājuma, kas ir saistīta ar vienāda kontaktpunkta izveidi un elektronisko darījuma nodrošināšana. Un tīpaši tās dalību valstis šobrīd strādā pie e-pārvaldes politiku attīstību. Tas prasa, protams, resursus gan pārvaldības līmenī, gan arī administrācijas līmenī. Un, protams, tad, kad ir uh, budžeta ierobežojumi, nevienmēr ir viegli ieviest uh, šādas jaunas institūcijas vai normas. Uh, nākamais posms, pie kā mēs strādāsim, ir uh, nojaukt nepamatotus ierobežojumus, piemēram, jautājumu, kas ir saistīti ar turismu, celtniecību, citām regulētām profesijām. Ir paredzēta sastarpējas izvērtēšanas eh, mm, sesijas komisijā, un tieši tādēļ, eh, eh, tādēļ, lai sasniegtu šo mērķi, ir paredzēti konkrēti ieteikumi attiecībā uz regulētām profesijām, un dalību valstīm būs iespēja līdz ar to pārskatīt savu normatīvo bāzi, pārbaudīt regulēto profesiju noteikumus, un attiecīgi valstis var sastarpējās izvērtēšanas procedūrā nākt klajā ar priekšlikumiem. Nu, kā jau esmu teicis, ir ļoti labi samazināt birokrātiju, jo projām ir dažādu veidu ierobežojumi, piemēram, uh, ir nepieciešama obligāti kādas valsts pilsonība vai arī ir nepieciešams iegūt eh, citus, eh, mm, eh, citus statusus tā, lai varētu kādu profesiju, kādā profesijā strādāt un pie šiem visiem jautājumiem ir jāstrādā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs skaidri saprastu, kādi, kādi šķēršļi eksistē dažādos sektoros. Un tad varbūt mums būtu nepieciešams arī aktuāls Uh, ziņojums par katru valsti uh, ar informāciju par kritiskiem sektoriem. Un tad tur, protams, nozīmētu to, ka dalību valstīm vajadzētu atzīties savos grēkos. Un jāparāda, ka vispār vēl ir vajadzīgas struktūrāls reformas. Vairākas uh, konsultatīvās augstā līmeņa grupas jau ir izveidotas, piemēram, ķīmisko vielu, agrī un um, lauksaimniecības un pārtikas, kā arī citās jomās, un komisija pārskatīs, protams, šo grupu saturu un pa, plāno izveidot arī pakāpojumu direktīvas augstā līmeņa grupu un noteikti prezidentūra atbalstīt šādas grupas izveidi. Protams, ar nepacietību gaida ziņojumu un es ceru, ka manas teiktās, ka arī, protams, arī cita informācija jums palīdzēs. Paldies! like to, to say to our friend from the... Es eh, gribētu eh, teikt, saka Koracas kundze, es eh, gribētu, lai jūs būtu konkrētāki debatēs vēlāk, kad būs debatas, lai jūs varētu jau sākt par to domāt. Priekšsēdētājs, mēs vēl neesam sākuši jautājumu sesiju. Un tagad man šķiet, jā, ka Murē kungam bija taisnība pieminot dažādus šķēršļus, un Britu avīzē ir eh, teikts, eh, ka Albert Vīgls avīzē eh, bija rakstīts, ka tiesa ir norādījusi Lielbritānijas um, um, Eh, slēpotājiem, ka viņi vairāk nevarēs turpināt treniņus iepriekšējā olimpiskajā bāzē. Tas nozīmē, ka darba vietas zaudēs apmēram 5000 cilvēki. Nilsens kundze, lūdzu, vārds jums kā nākamajai runātājai. Paldies un paldies par eh, uzaicinājumu. Tiešām ir liels prieks būt šeit un es gribētu uzteikt par gandrīz perfekto dzimumu līdzsvaru vismaz šajā sesijā. Un varbūt es varētu pastīties uz šo jautājumu nedaudz no citas perspektīvas, kā pārējie runātāji, varbūt vairāk no sociālās puses skatoties. Es gribētu teikt, ka pakalpojumu vienotais tirgus nav mērķis, bet tas ir instruments, lai panāktu sociālo progresu, uzlabotu pilsoņu un uzņēmumu labklājību un es domāju, ka ir svarīgi paturēt to prātā, kad mēs vērtējam pakalpojumu direktīvas ieviešanu, un mēs gribētu, lai komisija padziļinātāk izvērtētu eh, vienotā tirgus ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā. Mēs gribētu, lai komisija izvērtētu eh, privatizācijas procesa ietekmi un, eh, protams, vienmēr var atrast gan labus, gan sliktus piemērus. Un tādēļ es domāju, ir ļoti svarīgi, lai šis novērtējums par izdarīto būtu maksimāli neitrāls un objektīvs. Lai arī pakalpojumu direktīvas ieviešana ir novedusi eh, pie daudzu šķēršu likvidēšanas, pakalpojums nedzēja joprojām saskaras ar daudziem traucēkļiem Un es domāju, ka ir jāpasaka, ka pakāpojuma nozara ir ļoti sarežģīta un komplicēta ar daudzām uh, apakšjomām. Pakalpojuma direktīva nav uh, darbojusies pietiekami ilgu laiku, un tādēļ varam piekrist uh, komisijas secinājumam, nesāk direktīvas pārskatīšanu, vismaz ne tagad. Es piekrītu referentei, ka galvenā uzmanība jāpievērš tam, kā radīt jaunas darba vietas. Tas patiešām ir ļoti svarīgi. Mēs gribam, lai vienotais pakalpojumu tirgus uh, uh radītu jaunas darba vietas, jo 11,7% cilvēku Eirozonā ir bez darba, jauniešu bezdarba rādītāji ir vēl sliktāki, skaitļi tiešām ir ļoti lieli, un mēs riskējam zaudēt veselu veselu paudzi šīs krīzes rezultātā. Un pat ja ir teikts, ka it kā mēs esam uzsākuši izēju no krīzes, es pati neesmu par to tik ļoti pārliecināta, bet mm, komisijas prognozes un Eiropas centrālās bankas prognozes par to liecina. Bet katrā ziņā e, pakalpojumu tirgus tomēr vēl nepiedzīvo šo izēju. Un, un pat ja gada beigās ir eh, ekonomiski absolūtos rādītājos vērojama izaugsme, tas uzreiz neatspoguļojas eh, darba tirgu, un es nepiekrītu referentei. Mēs eh, nevaram atdalīt darba vietu radīšanu no darba uh, pakalpu, no darba apstākļu kvalitātes, jo ļoti bieži jaunās darba vietas ir zem apmaksātas un nekvalificētas, un mēs redzam, ka uh, pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir darbs, kur strādā, bet joprojām viņi ir uzskatāmi par trūcīgiem, viņi nespēja uzturēt ne sevi, ne ģimenes. Bez tam nodarbinātības kvalitāte ir svarīga arī vēl no viena aspekta. Darba apstākļi un algas līmenis ietekmē pakalpojuma sniedzamā pakalpojuma kvalitāti, jo, ja cilvēkiem ir jāstrādā sliktos apstākļos, tad viņi parasti arī sniedz slikts kvalitātes pakalpojums. Un, kas attiecās uz absolūto neiecietību pret neatbilstību pakalpojumu direktīvai, es domāju, ka tas pat tiešām ir svarīgi, bet es gribētu pasvītrot, ka šī nulles iecietība ir jāpiemēro arī citos jautājumos, jo ir daudz jautājumu, kur komisija neuzsāk pārkāpumu procedūru, kaut arī tā varētu to darīt. Protams, pakalpojumu direktīva ir svarīga, bet mēs to pašu varētu darīt ar attiecībā uz citām jomām, citām direktīvām. Un šeit citas starpā es domāju par uh, uzņēmumu nodarbinājumu uh, brīvības pārkāpumiem, jo ļoti bieži um, mm, uh, ļāprātīgi tiek izmantots uh, dažādas normas, lai liektu cilvēkiem uzsākt uzņēmē darbību un lai piesaistītu lēto darba spēku. Un uh, darba direktīvā ir jātiecas arī uz uh, tiem darbņēmējiem, uh, kas strādā citās dalību valstīs, lai izvairītos no um, darba ņēmēju tiesību pārkāpumiem. Tāpat ir jācīnās pret tā saucamajām pastkastīšu firmām pārobežu nodarbinātībā. Mēs uzskatām, ka komisijai ir jāizvērtē un jāpiedāvā efektīvi sodi, lai risinātu sociālā dempinga jautājumus un citus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, kad, piemēram, cilvēkiem netiek maksāt pienācīga alga vai arī, ka darba devēji neveic sociālās iemaksas par saviem strādājošajiem. Un tieši tādēļ eh, ļoti svarīgi ir sekot darba ņēmēja nosūtīšanas direktīvas ieviešanai. Un es eh, domāju, ka ir ļoti svarīgi arī nost, pastiprināt kontrolas pasākums. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums neiet pietiekam tālu, jo patiesībā tas varētu ierobežot eh, tās iespējas, kas jau ir šodien realizēt kontrolas pasākums. Es saprotu, ka IMKO komiteja balsos par šo jautājumu rīt, un tādēļ es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt jūs raudzīties, lai šī direktīva kļūstu par jēgpilnu arī eh, tā saucamajiem nosūtītajiem darbiniekiem. Un, piemēram, kritērija trešajā pāntā tiem ir jābūt atklātām sarakstam, tas pats attiecās uz devīto pāntu, arī šeit uzskaitījumam ir jābūt atvērtam, tas attiecās nacionālajiem kontrolas pasākumiem, šim uzskaitījumam jābūt arī saistošam, jo pretējā gadījumā patreizējā situācija neuzlabosies. Un visbeidzot, es zinu, kas ir ļoti pretrunīgi, un es zinu, ka daudz man nepiekritīs, bet es tomēr gribētu runāt par kopīgo un individuālo atbildību, jo tas ļautu mums novērst ļāprātīgu darba ņēmēju izmantošanu. Es gribētu pieminēt arī Monti 2 regulu, jo tas bija komisijas mēģinājums noprecizēt normas par pakalpojumu brīvu sniegšanu un par nodibinājumu brīvību. Mēs saprotam, ka eh, ir uzsākusies tā saucamā dzeltenās kartītes procedūra daudz valstu parlamentos. Eh, Sociālajie partneri bija neapmierināti ar priekšlikumu, un mēs atbalstījām eh, šīs regulas pārskatīšanas atsaukšanu, bet ja paskatāmies uz spēku esošiem Eiropas kopienu tiesas nolēmiem, tie joprojām ir spēkā, un tas, ka komisijas priekšlikums nebija apmierinošs, tas nenozīmē, ka mēs vienkārši paceļam rokas un padodamies. Uh, savā priekšlikumā. Mēs aicinām uh, nolīgumiem pievienot sociālā progresa protokolu. Tas nozīmē, ka sociālās tiesības būtu pārāks pār ekonomisko brīvību, ja pastāv šo divu tiesību kopumu konflikts. Es domāju, ka es uh, pieturējos pie eh, manas runas tēmas, bet es gribētu pieminēt arī profesionālo kvalifikāciju direktīvas, ko pieminēja mans kolēģis no Business Europe. Mēs atbalstam šo direktīvu, uzskatām, ka tā ir svarīga. Tā noteikti palīdzēs veicināt pārobežu mobilitāti un ļaus likvidēt nepamatot šķēršļus, par kuriem mēs jau runājām. Es iekļaušos savā desmit minūšu laikā, bet noslēgumā es gribētu pateikt, cik svarīga ir sociālā dimensija visā šajā. Vienotā pakalpojuma tirgus funkcionēšanas uzlabošana nevar būt tikai kā reakcija uz krīzi. Lai veicinātu izaugsmu nodarbinātību, valstu valdībām ir jāpārtrauc tāpības politikas realizēšana. Mēs neesam pret fiskālo konsolidāciju, bet tam ir vajadzīgs laiks, un es domāju, mums ir jāļauj dalību valstīm izmantot šo iespēju un, un sev atbilstošā tempā mazināt fiskālo deficītu. Un, kad mēs runājām par reakciju uz krīzi, jā, mēs likvidējam šķēršļus, bet to nedrīkst darīt uz strādājošo rēķina. Mēs gribam redzēt investīciju pieaugumu, Eiropas investīciju programmas ir ļoti svarīgi, lai mēs pārtrauktu šos taupības pasākums. Un es domāju, ka tikai tādējādi mēs varēsim izkļūt no šīs krīzes. Paldies! Good. Well, thank you very much. Uh... Paldies! Jūs esat pārsteidzoši runātāji, un tagad mums būs jautājumi un komentāri. Un tagad mēs darāsim sekojoši, ka mēs dosim vārdu referentiem un ēnu referentiem. Uh, Um, uh, un es domāju, ka Anna referente arī gribēs izteikties Raptīkūndze un arī es, un arī pats sevis reizēm var dot vārdu. Un Korats Biltas kundze izteiksies arī mazliet vēlāk. Raptī kundze. Pa, priekšsādātāja kungs. Liels paldies par to, ka jūs man devāt vārdu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ko mēs dzirdējām no Gebhārdas kundzes. Viņa ir brīnišķīga kolēģe, kas ir strādājusi pie šīs direktīvas. Uh, Un otrām kārtām, es domāju, būtu ļoti svarīgi uzzināt no jums priekšsēdētāji, kāds ir jūsu viedoklis, tāpēc es izteikšos pavisam īsi. Es vispirms vēlētos pateikties runātājiem par to, ka jūs ieradāties šodien un mums pastāstījāt par savām interesantajām idejām. Es arī vēlētos pateikties Annai Marijai Koracai Biltai par brīnišķīgo darbu, ko viņa ir paveikusi. Viņa tiešām ir bijusi ļoti dinamiska un tas ir kaut kas kas mūs mudina strādāt vairāk Eiropas pilsoņu labā. Es vēlētos arī um, pateikties komitejas sekretariātam un arī priekšsādātājiem par to, ka šī brīnišķīgā noklausīšanās tika organizēta. Te mēs dzirdam ļoti daudz dažādu uh, viedokļu. Mans jautājums ir ļoti specifisks. 20. pāns Otrais punkts. Tur ir aizliegt jebkāda veida diskriminācija, pamatojoties uz izcelsmes valsts un tā tālāks. Kā uzņēmumi rīkojās, lai nodrošinātu lielu, ju, lielāku juridisko drošību pārrobežu tirdzniecībā? Mans jautājums ir, kā kādas ir manevra iespējas uzņēmumiem, lai labāk varētu īstenot direktīvu, lai aizsargātu gan patērētāju, gan arī iesaistītos eh, nodarbinātos. Es vēlētos pajautāt arī arotbiedrību pārstāvei, kāds viņas prāt uh, būs rezultāts Eiropas komisijas priekšlikumam vēl vairāk liberalizēt regulējošo ietvaru. Paldies! Paldies, Lihagardu kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir ļoti daudz runātāju sarakstā, tāpēc jautājums būs īsts. Lielas paldies par prezentācijām. Es domāju, ka tās bija ļoti visaptverošas. Un man arī ir viens jautājums Omens kundzei. Runājot par implementāciju, jūs runājāt par to, ka nav pagaidām pilnībā ieviesta. Uh, direktīva šajās dalību valstīs, un es tikai gribētu uh, pajautāt, tā kā mēs um, vakar dabujām datus par to, kā, uh, tas, kā tā ir īstenota, un tur bija, tas, uh, tie dati bija par šo direktīvu 0,6, kas it kā skaitās diezgan labi. Uh, Varbūt jūs varētu bišķiņ pastāstīt par to, kur jūs redzāt problēmu un kur jūs saskatāt, ka tā direktīva nav e, ieviesta, jo par ieviešanu kā tādu liekas problēma nekādu nav. Man šķiet, saka priekšsādātājs, ka laikam visi N referenti ir izteikušies, izņemot mani. Hendla kungs, piedodiet, es jūs neredzēju, jo jūs sēž ļoti tālu aizmugurē. Hendla kungs, lūdzu. Un Ormāra kungs būs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji, man ir īsts komentārs. Es nevaru iedomāties, kā būtu nepieciešams diskutēt par uh, šo direktīvu tādā aspektā, ka mēs vispār ignorējam cilvēkus un viņu darba apstākļus, jo te vienmēr ir saikne ar cilvēku darba kvalitāti, kā arī kvalifikāciju, darba apstākļiem un, protams, arī samaksu, kas viņiem uh, tiek piedāvāt. Savādāk nekāda kvalitāte nav iespējama. Vēl viena lieta ir pārkāpumu aspekti. Nielsenes kundze par to runāja arī. Manuprāt, šeit īstenībā pārkāpumiem ir daudz lielāka loma jo mums Vācijā ir daudz konsultatīvo iestāžu, kas tagad jau stāsta par to, kādi ir bijuši gadījumi, kad tiek uh, nepareizi izmantotas uh, pakāpojumu direktīvas normas, piemēram, runājot par fiktīviem uzņēmumiem. Jo šeit mēs runājam par ļoti nopietniem jautājumiem. Mēs saņemam informāciju par to, ka uh, uzņēmēji izmanto uh, direktīvas normas, izmanto uh, attiecīgi nepareiz, uh, nepareiz šo direktīvu, lai vainātu uh, konkurence, respektīvi, lai piedāvātu daudz lētāku risinājumu, kas īstenībā neņem vērā uh, darba apstākļos. Manuprāt, šie divi aspekti. Pirmkārt, tā ir krāpniecība, tāpēc, ka daudzos gadījumos šie uzņēmēji ir tikai fiktīvi. Uh, Un otrkārt, tā ir arī konkurences kropļošana, un, manuprāt, par šiem jautājumiem ir jārunā arī šajā komitejā. Thank you very much. Uh... Paldies! Man arī ir pāris jautājumu, ko es uzdošu vēlāk, bet uh, būs arī citi deputāti, kas runās pirms manis. Tad no sākuma būtu vismaz četri deputāti, un tad būs attiecīgi atbildes. Nu, tad lūdzu, kurš ir nākamais? Hi, Mrs. Gephardt, Mrs. Hanslick and Mrs. Styler. You're, you're, you are on my list, don't... Jā, jā, jūs esat manā sarakstā, neuztraucieties, visi ir sarakstā. Lahegarda kungs, priekšsēdētāji, man ir reglamentē jautājums. Varbūt labāk būtu trīs cilvēku grupa atbildi. Nu, īstenībā tas ir tādēļ, ka mums ir vēl divi runātāji, kas gribētu runāt labi. Nu, tad redzēsim, kā mēs šo, šos jautājumus risināsim. Redzēsim, protams, arī, cik gari ir jautājumi. Uh, Nu, tad lūdzu, Obermaiera kungs. Lūdzu. Jā, paldies priekšsarētē. Vēlos pateikties arī par ziņojumu. Un tagad skatos par tips ziņojumu. Un man tas ir ārkārtīgi interesanti. Pirmkārt, Izskatās, ka viss ir ļoti labi, ka mums ir nepieciešams palielināt uh, produktivitāti, samazināt administratīvo nastu un rezultātā būs ļoti uh, labi ekonomiskie izaugsmas rādītāji. Bet uh, jautājums, par ko ir jārunā plašāk, ir sociālie standarti, kas ir ļoti atšķirīgi dažādās valstīs, piemēram, sociālais, sociālais nodoklis, darba apstākļi un tā tālāk. Šeit pētījumā tas nav iekļauts. Otrakārt, tas, par ko tiek runāts Austrijas piemērs, par to, ka mazākā, ka ir maza konkurence, līdz ar to augstākas izmaksas un tā tālāk. Un tad šeit tiek runāts par to, ka tas ir administratīvs jautājums. Un es uzskatu, ka arī šeit ir jārunā par plašāku jautājumu aspektu, uh, eh, aspektu loku un, piemēram, runa nav tikai par uh, produktivitātes palielināšanu, manuprāt, šeit ir arī zināmi šķēršļi. Piemēram, tādi jautājumi, kas ir saistīti ar um, uh, ugunsdrošību. Piemēram, ugunsdrošības speciālistiem ir uh, konkrēti uh, Mm, konkrētas prasības, jo viņi attiecīgi pārbauda, vai ēka vai ir ugunsdroša un attiecīgi, nu, ir jāskatās. Tāpēc arī šajā kontekstā būtu interesanti zināt, kas mainītos, ja šie aģenti vai pārstāvi vairs nērētu pildīt uh, šīs kvalitātes prasības un, attiecīgi, kādas būtu sekas uz visu ekonomisko nozari. Tātad no vienas puses Šeit ir riska aspekti, no otras puses arī aspekti, kas saistīti ar energopatēriņu. Par Austriju runājot, mums, piemēram, ir ļoti strikti uh, celtniecības noteikumi. Un katrā valstī tiek, uh, katrā pavalstī tiek risināt atsevišķi jautājumi. Uh, atsevišķi jautājumi, kas ir saistīti par uh, uzlabošanas kvalitāti un tā tālāk. Vai tas nozīmē, ka drošības un kvalitātes aspekti tagad kritīsies? Mm, paralēli ir sociālie jautājumi, un es teikšu, ka šeit man pietrūks sociālās dimensijas, un ka ir nepieciešams skatīties uz šiem jautājumiem ne tikai no tīras produktivitātes, bet arī no citiem aspektiem. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, informācija tiešām ir interesanta. Jā, dažos gadījumos mēs runājam par to, ka vienkārši diskriminācija notiek uh, atkarībā no izcelsmes valsts nevis, par, uh, nevis atkarībā no konkrētām iemaņām, kas ir cilvēkam. Bet tagad lūdzu Gebhārdas kundze. Jā, paldies priekšsēdētē. Liels paldies arī par komentāriem, ko esam jau saņēmuši. Un esmu arī ļoti gandarīta, ka mēs turpināsim intensīvi strādāt pie uh, pakalpojumu direktīvas ieviešanas, jo vēl mums ir jāstrādā Un atceramies, ka Eiropas parlaments bija viena no institūcijām, kas ļoti daudz pastrādāja, lai varētu vienoties par pakāpojumu direktīvas normām, un tāpēc arī mūs tagad interesē, kā notiek ieviešana. Un atcerieties, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu par to, ka ir nepieciešams atvērt tirgus, tā lai no vienas puses būtu noteikumi, bet te pašā laikā, lai šie noteikumi nekļūtu par šķēršļiem. Manuprāt, no visa teiktā, ko mēs tikko dzirdējām, bija tas, ka problēma, ar kuru mums šodien ir jāsaskarās, ir tā saucamā heterogenitāte, vai arī tas, ko mēs dzirdējam prezentācijā. Tas, kā ir atšķirīgi noteikumi dalību valstīs, tā ir tā problēma. Un mums ir nepieciešams šo jautājumu risināt. Tāpēc es varu izdarīt secinājumu, ko tas īsti nozīmē nākotnē. Un Un tas, ko teica Peldmana kungs, ka ne obligāti tas nozīmē, ka mazāk būs mazāka, mazāka regulēšana, bet drīzāk par to, ka tiks radītas kopīgas tiesība normas, tā lai, tā lai nebūtu tik krasas noteikumi dažādības. Un vēl viena lieta, ko es dzirdēju no daudziem, ir, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas Man ir ļoti konkrēts jautājums Pelgmana kungam. Jūs šeit 14. lapusē ierakstījat, ka ir nepieciešams uh, atšķirt uh, uh, noteikumu dažādību un patiesu atšķirību. Tad, tad jūs lūdzu paskaidrojiet, tie ir divi vārdi - heterogeneity un true diversity. Uh, Jā, protams, man patīk tādi skaisti teikumi, bet es līdz galam nevaru saprast, ko tad tur īsti jūs gribēt pateikt. Tāpēc arī lūdzu man paskaidrot, kas ir teikt šajā lapusē. E, jo man ir ļoti svarīgi, lai formulējumi ir skaidri, un kā jūs jau atceraties, es gribēju arī konkrētus piemērus, nevis vienkārši vispārīgus teikumus. Vēl viena lieta man te rodas zināmas problēmas attiecībā uz to, ko teica Koraca Bilces kundze. Nilsenas, jūs pieminējāt mm, nosūtījumu direktīvu. Nu jā, jūs noteikti, jums noteikti būtu jāiejaucas Omenes vai Pelgmena kunga uh, uh, diskusijā, jo jautājums, protams, ir par kvalifikāciju atzīšanu. Nu, manuprāt, ir tā, vai nu mēs runājam par visiem saistītiem uh, normatīviem aktiem, vai nu ne par vienu. Paldies! Well, uh, Es domāju, ka uh, jūs ļoti skaidri izteicāties par šo kopējumu paletu Hanslers kundu un bez tām Štēlers kundze. Un tā kā Raptīkundze man aicināja, tad es noteikti uzdošu arī vienu jautājumu viņai. Hanslīkums lūdzu. Mikrofons runātāja nav ieslēgts. Oh, nav work. Dziękuję bardzo, panie. Paldies, priekšsādātāja kungs, un es uh, Arī esmu priecīga, ka mēs esam atkal atgriezušies eh, pie šīs pakalpojuma direktīvas un ka mums ir iespēja šajā sasaukumā vēlreiz un eh, pieminēt polijas eh, santehniķi, kurš ir kā simbols visai šai lietai. Un es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie kompromisa un pie šīs pakalpojuma direktīvas tādas reāls izmantošanas. Un es gribētu šeit pasvītrot, ka svarīgs uh, elements, kāpēc es neesmu apmierināta ar šīs eh, direktīvas, pakalpojumu direktīvas eh, darbību iekšējā tirgu, ir tas, ka dalība valstis. Es jau zinu, ka eh, trīs gadu šī direktīva ir spēkā, bet joprojām daudzās dalībvalstīs ir šīs administratīvās barjeras, šie šķēršļi, par kurām tika runāts, kas apgrūtina pakalpojumu sniegšanu iekšējā tirgū. Un mēs redzam, ka šajā direktīvā ir ļoti liels potenciāls, un es gribētu, lai mēs turpinātu strādāt pie šo šķēršu likvidēšanas, lai mēs varētu tiešām gūt labākus rezultātus no tā visa. Un, uh, Es zinu, ka priekšsēdētājs Nevelīna pieminēja eh, pētījumu, ko veica eh, Dānijas ekonomikas institūts, un tur tika runāts par to, ka šī pakalpojuma direktīvas ieviešana dod iespēju, ka mēs varētu radīt vairāk nekā pusotru miljonu jaunu darba vietu. Es domāju, pusotras miljonas jaunu darba vietu. Tas ir ļoti svarīgi šajā brīdī, uh, un tādēļ, es domāju, mums ir jāraugās, uh, lai šī direktīva tiešām tiktu īstenot un lai tiktu likvidētas esošās direktīvas uh, esošās barjeras. Es gribētu atsaukties uz Veronikas kundzes teikto un es patreiz strādāju pie direktīvas par strādājošo nosūtīšanu vai šo deleģēšanu, un um, es esmu mm, referenti no tautas partijas grupas, un es pilnībā nevaru piekrist tam, ko Veronikas kundze teica, jo man šķiet, ka šie priekšlikumi uh, vairāk ir virzīt uz to, ka vairāk būtu jānodrošina darba ņēmēju tiesību aizsardzība. Es, protams, saprotu, ka viņu tiesības ir jāaizsargā, bet mēs nevaram uzlikt pārmērīgu slogu uzņēmumiem, kur nodarbina šos darba ņēmējus. Un, um, godātie deputāti, es gribētu, uh, protams, runāt, ka izējot no krīzes, protams, mums ir jāatrod pareizais līdzsvers starp to, ko mēs nodrošinām darbiņēmējiem un to, kas ir jānodrošina uzņēmumiem. Un es gribētu atgādināt, ka uh, Eiropā patreiz mums ir 4 miljoni neizmantotu darba vietu. Un uh, es domāju, ka tieši šīs darba vietas varētu aizpildīt šie uh, nosūtītie vai deleģētie darba ņēmēji, un tas ļaut mums iziet no krīzes kas tur bija 3. pantā un 9. pantā un 12. pantā par šo uzskaitījumu. Uh, jā, arī mēs uh, gribētu, lai šie būtu atvērtie saraksti 3. pantā, 9. slēgtais, uh, bet 12. Um, pantā, lai būtu, esmu šis solidaritātes princips ievērots. Bet nu raudzīsim, kā tas būs balsošanas gaitā. Bet es aicinu vēlreiz atrast pareizo līdzsvaru, lai neuzliktu pārāk lielu slogu nec vienai, nec otrai pusē. Paldies, viss! Anyway. Jā, man šķiet, ka jūs it kā atgādinat um, rītdienas sarunas, nu jā. Uh, bet es saprotu, kā Liberation avīzes virsrakstā ir teikts, Eiropa uh, pēc eh, poļu santehniķa, un tad ir pienācis eh, angļu slēpošanas instruktoru laiks. Jā, jūs šeit pārstāvat apvienotās karalistas slēpošanas reģionu. Jā, Malkom, tiešām. Un eh, jā, es aicinu jūs uz slēpošanu Skotijā jebkurā laikā, protams, bet <laughs> nopietni runājot ieviešana un līdzsvars, jā, tie ir pamatot argumenti, bet ja mēs paskatāmies uz uh, šiem jautājumiem un kas interesē mūsu politiskai grupai, tad ņemot vērā to, kāda ir cilvēku pieredze attiecībā uz nosūtīto darba ņēmēja direktīvu, mēs redzam, ka vairāk nekā 20 miljonu cilvēku Eiropā ir bez darba, un mēs redzam, ka pakalpojumu nozara ir ļoti svarīga, un jautājums tiešām, kā atrast pareizo līdzsvaru starp sociālās aizsardzību un ekonomikas izaugsmi, un Business Europe slaidā uh, kā parādījās diagrāma, kur bija teikts, ka nav pietiekama, teiksim, šī aizsardzību nodrošināt, bet nu, katrā ziņā es domāju, ka gala mērķis mums visiem ir viens, un mēs tiešām gribētu, lai mēs piedzīvot ekonomikas izaugsmi kā arī jaunas darba vietas, bet tajā pat laikā gribam nodrošināt, lai tie cilvēki, kur strādā, kur ir darba ņēmē, lai viņi tiktu pienācīgi aizsargāti. Nu, piemēram, manā vēlēšana apgabalā e, piemērs e, ļoti veiksmīgam pakāpojumu uzņēmumam, e, kurš Ziemassvētku rītā uh, Uh, nosauca tos uh, cilvēkus, kuri tiek atlaisti. Un es domāju, ka Tas ir tikai viens no piemēriem tam, kā pret cilvēkiem darbietās izturs, un neaizmirsīsim, ka, piemēram, apvienotā karalistē ir ļoti liela daļa ģimeņu, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, kaut arī viens no ģimenes locekļiem strādā. Tā kā mums ir jādomā arī par šo sociālo nodrošināšanu, lai mums nebūtu strādājošo nabagu. Es domāju, ka pakalpojumi ir ļoti svarīgi, tas ir mūsu ekonomikas izaugsmas viens no dzinējspēkiem, bet es ļoti ceru, un es atvainojos runātājiem, ka šeit ir pārāk maz varbūt mūsu kolēģu klāt, bet es domāju, ka mums vajadzētu aicināt mūsu kolēģis tiešām biežāk un uh, labāk apmeklēt šīs uzklausīšanas, jo tās tiešām ir ļoti svarīgas. Es gribētu pateikties vēlreiz visiem runātājiem. Paldies! Good. Thank you very much. Well, in a moment, because I... Paldies. Es gribētu pats uzdot divus īsus jautājumus. Un uh, tomēr es došu pa priekšu uh, iespēju izteikties mūsu ciemiņiem un pastāstīt mums par akadēmisko perspektīvu. Bet, nu, lūdzu, pieminiet visus jautājumus, kas tika uh, piesaukta. Bet es gribēju vēl pieminēt eh, jautājumu, kas te jau tika analizēts par darba vietu radīšanu. Es saprotu, ka mums ir bijušas ļoti karstas diskusijas par šo direktīvu, un komisija uh, uzlaboja šo Bolkensteina pakalpojumu direktīvu taču rezultātā vienalga direktīva netika pilnībā īstenota. Un man šķiet, ka Nilsens kundzei ir ļoti liela taisnība, ka mēs ļoti daudz runājam par uh, vienoto tirgu, taču ir ļoti liela atšķirība tajā, kā direktīva tiek ieviesta dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs Tāpēc es gribēju tikai pateikt, ka ir šī, šis viendabības trūkums attiecībā uz direktīvas īstenošanu. Tur ir tāds homogenitātes trūkums, ja tā mēs varētu tādā profesoru valodā izteikties. Bet jautājums ir, vai mums nevajadzētu koncentrēties arī uz potenciālu. Es domāju, ka ir dalībvalstis, kur um, šīs barjeras ir daudz vairāk nojauktas, piemēram, Spānijā, jo Spānijai ir ļoti nepieciešamas jaunas darba vietas, un es domāju, ka ir ļoti interesanti paskatīties uz to, kas notiek un Vācija savukārt ir daudz mazāk barjeras nojaukusi. Tāpēc varbūt mums vajadzētu paskatīties uz to, kāds ir potenciāls, jo mēs vēlamies vairāk darba vietu. Un otrām kārtām es vēlētos teikt Overbāju ir kungam par situāciju, ko viņš pieminēja Austrijā. Un um, Tie ir mani jautājumi. Tagad došu vārdu Nilsens kundzei. Tālāk atbilde no Nilsens kundzes puses. Vispirmām kārtām man ir jāsaka, tad, kad mēs apspriedām pirms vairākiem gadiem uh,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 Nu, priekšsādātājs lūdzu runātāju runāt vairāk mikrofonā. Es centīšos. Es vēlējos teikt, ka mūsu pozīcija jau no sākuma bija, ka mēs nevēlējāmies, lai sabiedriskie pakalpojumi tiktu ietverti direktīvā, un mūsu bāžas bija, ka liberalizācija novedīs pie tā, ka būs e, zēmas algas, un mēs redzējām, kā tas notika apvienotajā karalistē un kur mēs redzējām, ka tagad šie eh, darbinieki, kas strādāja privātām kompānijām, tagad ir ar mazāku algu. Un bija pilnīgi skaidrs, ka, ja notiek privatizācija, tā arī samazinās algas. Un tad jautājums, ko es uh, dzirdēju par to, kas mums ir vissvarīgākais, un, protams, mums vissvarīgākais, lai pakalpojumu direktīva un dibināšanās brīvība netiktu saistīta, lai tā netiktu saistītas rokas ar nacionālo likumdošanu. Es nepiekrītu priekšsēdētājiem, jo, manuprāt, saistība ir acīmredzama. Mēs runājam par pārobežu pakalpojumiem. Ir dalībvalstis, kas ir pret pakalpojumiem, kas tiek sniegti pārrobežu uh, joslā. Paldies! Jūs neatbildējāt manu jautājumu par īstenošanu, bet uh, varbūt jūs vēlāk varētu pateikt, kurām valstīm vajadzētu uzlaboti, uzlabot uh, situāciju. Paldies, priekšsādātāji. Vispirmām kārtām es vēlētos paskaidrot, ka es neesmu šeit personīgā uh, vārdā un es te neesmu uh, šeit, lai runātu ir delegācijas vārdā. Es vienkārši cenšos pastāstīt par dažām padomes mm, ministru domām. Es, man ir ļoti svarīgi jums to pateikt. Nu, protams, ka ir ļoti daudzas saistītas direktīvas par darbinieku pārvietošanās brīvību, par darbinieku tiesībām, tās viss ir saistītas ar pakalpojumu direktīvu, taču mani kolēģi e, prezidentūrā pašlaik e, veido trilogus un dara visu iespējamo, lai lai situācija mainītos, un es ceru, ka īrijas prezentošu laikā tas arī notiks. Tad tika pieminēti Austrijas skurseņas lauķi un Polijas santehniķi, un, uh, protams, mums ir nepieciešams debates par regulētām profesijām. Un, protams, ka tas ir jāapspriež kā padomē, tā parlamentā. Runājot par uh, direktīvas īstenošanu, te nevar ar kaut ko atrisināt ar, tā vienkārši. Katrā ziņā šī īstenošana saņem visu īrijas prezidentūras atbalstu, un es vēlētos atkārtot to, ko es jau dzirdēju par to, ka ir nepieciešama augsta līmeņa darba grupa par biznesa pakalpojumiem. Man šķiet, ka tā ir ļoti laba doma, un tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Un tad vēl, protams, ir jāpiemina Eiropas semestra process. Un arī īpašās rekomendācijas dalību valstīm par to, kādi principi tām ir jāpiemēro un ko komisija viņām īsteno. Un mēs nevaram visu laiku izmantot tikai burkānu un pātagas metodi, ir jābūt arī kaut kādiem konkrētiem ieteikumiem. Es domāju, ka nu jā, te mm, kāds no zāles pajautāja, kāds ir pats galvenais uzdevums. Nu, galvenais uzdevums ir tiešām ieviest dzīvē pašus galvenos direktīvas eh, principus. Un pašlaik es, cik es zinu, nav vajadzība pēc lielākas pakalpojumu direktīvas liberalizācijas, vismaz ne īrijas prezidentūras laikā, ja būs kaut kas nepieciešams vēlāk, tad lai nu tā būtu. Un, ja ir runa par uh, pārkāpumu procedūrām, tad arī pret to mēs neiebilstam. Paldies, Omens kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām es vēlētos atbildēt uz Raptīkundzes jautājumu par 20. pāntu par pieeju pakalpojumiem. Es gribēju paskaidrot, ka pakalpojumu uzņēmuma interesēs ir nesaņemt atšķirīgu attieksmi, jo arī pakalpojumu kompānijas ir citu kompāniju klienti. Un ja notiek kaut kāda dalīšana, tad tam ir nepieciešami objektīvi uh, iemesli, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs uzkraujam uzņēmumiem kaut kādu papildus nastu. Piemēram, es jums varu pateikt, manās valsts dienvidos Nīderlandē, ja es gribu noīrēt velosipēdu, kas. Uh, Uh, Um, un, un es gribu braukt kaut kur tālu ar šo velosipēdu, tad vai mēs varam prasīt eh, no kādu uzņēmumu, lai viņš tur izspēt, atrod izdevīgāko piedāvājumu par eh, to, kas šo velosipēdu dabūs tur pēc 500 kilometriem atpakaļ. Nu, nu tā. Tāda būtu mana atbild uz jūsu jautājumu kas attiecās uz Lutgarda kunga jautājumu par jau paveikto. Jā, protams, progress ir noticis, taču joprojām ir lietas, kas nav izdarītas, un tad, kad jūs man lūdzat piemērus, tad es jau jums dažus minēju. Un joprojām ir um, kompānijas uzņēmumi, kam ir nepieciešams ļoti daudz atļaujas vai arī ļoti daudz tulkojumi. Un tāpēc šajā jomā ir ļoti daudz piemēru un uzņēmumu problēma ir proporcionalitātes princips un manevrēšanas iespēja. Tā tiešām ir problēma. Es ceru, ka Es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Paldies! Un visbeidzot, Peltmen kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man bija četri jautājumi, ja es pareizi atceros. Vi... Es neatbildējuši daudz um, par pasta darbinieku direktīvu. Ziniet, es te neesmu speciālists, es, es esmu tā kā skatītājs. Nu, man liekas, ka eh, šo profesiju vispār nevajadzētu regulēt. Bet, nu, vajag atzīt, kā mums ir īslaicīgi, sezonāli pārrobežu pakalpojumi un Un viens iemesls, ko es vēlētos uzsvērt, ir trīs valsts Eiropas Savienībā, kam nav minimālās algas. Un tas ir tiešām pārsteidzoši. Tāpēc es drosmīgi esmu centies argumentēt kā ekonomists pret vācu ekonomistiem, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tas pats Dānijā un Zviedrijā. Lielā konferencē, kāpēc jums nav atļauts, kāpēc jums nav minimālās algas, tas aizņem vienu lapu, un tad jums būs vieglāk. Nerunājiet man te tagad par to, ka tas zaudēs e, darba vietas. Ir taču tik daudz valsts, kurās ir minimālās algas, un tas nevienam nav līdz zaudēt darbu. Tagad runājot par Austriju, jūs varbūt neticēsiet, bet vakar mans skurstens tika iztīrīts. Taču tas nebija austriešu skursteņas lauķis, tas bija vietējais. Es galīgi nejūtos vainīgs, un es viņam godīgi samaksāju. Ziniet, uh, Holandē skursteņas tīrīšana ir ļoti svarīga lieta. Ja jūs neļaujat, ka profesionāls iztīra jūsu skursteni, tad jūs nevarat dabūt apdrošināšanu. Un man liekas, ka tas ir taisnīgi, bet šie cilvēki nevar strādāt par nožēlojumu algu. Ir taisnība, ka te bieži vien ir jāņem vērā proporcionalitāte, arī runājot par skurseņas lauķiem. Un es redzu divus proporcionalitātes principus, kas būtu jāņem vērā. Viens tests ir, vai tas ir vajadzīgs, un tiesai ir bijis ļoti daudz jautājumu par šo, bet otrs ir daudz acīm redzamāks, ka starp dalību valstīm kā Barņē bieži vien ir čukstējis kulisēs, bet nav teicis skaļi, uh, ka ir ļoti grūti kaut ko teikt vāciešiem. Bet dalībvalstis to var atrisināt pašas, vienkārši vienu otru atzīstot. Jo mēs varam pateikt tā, nu kāpēc mēs 24 dalību valstis neuzliekam ierobežojumu, bet jūs trīs to darat. Izvērtējums starp dalību valstīm varētu būt ļoti efektīvs, un es ceru, ka šīs process tiks vaļā no ļoti daudziem ierobežojumiem. Un tālāk uh, Gepardas kundze ir ļoti lielu cieņu no manas puses iemantojusi, tādēļ, ka viņa ir bijusi jau trīs gadus pēc kārtas referente ļoti tādā niknā jautājumā, kas izraisa niknas debats. Da, tad es gribu par regulām teikt sakojošu lietu. Dažreiz regulas netiek ieviestas pamatot iemeslu dēļ. Uh, Un ja dalībvalstīm ir tiešām ļoti atšķirīgas prioritātes, tad tā var notikt. Bet ļoti labi, ja ir šīs atšķirīgās prioritātes ļoti labi, bet kāpēc tur čakarēties ar tādiem tehniskiem jautājumiem, piemēram, ar uh, datu bāzēm? Tur jūs redzat, ka jautājums nav par prioritātēm. Jūs redzat, piemēram, Un tas, ko es gribu teikt, ka visu vajadzētu aizslaucīt, un te es nerunāju par skursteņu slaucīšanu. Un problēma ir gan komisijai, gan padomēji, kā brīva kustība nenozīmē obligātu harmonizāciju. Es jums došu vienu piemēru, kāds notiek ASV. ASV štati ir vairāk nekā tūkstoši kompakti. Viņi to sauc par kompaktiem. Tur uh, štati apvienojās uh, harmonizācijas jautājumos, kas nav obligāti pēc um, ASV likumdošanas, bet viņi savā starpā vienojās, ka viņi harmonizēs to vai citu. Nav federālā likuma, bet viņi to dara uz brīvprātības principa. Šie kompakti varētu tikt darīti arī Eiropā, jo ASV ar to nodarbojās jau ļoti daudz gadus. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, Spānija ir viena no tām dalībvalstīm, kas ir drastiski liberalizēta uh, Monti kungam nemaz tas nav jādara, jo tas notika pats par sevi Itālijā. Un pašreiz situācija Spānijā ir tik briesmīga, uh, ka vienkārši pozitīvs ekonomisks efekts nav iespējams, vai arī, ja tas ir, tad pašlaik to nevar izmērīt, bet tad, kad izaugsme atgriezīsies, tad šī izaugsme noteikti būs efektīvāka, bet pašreizējā postā tas īsti nerada darba vietas. Tomēr tās ir labas ziņas. Un tagad priekšsēdētāji, mēs brigē bišķiņ ieskatījāmies ar studentiem četrās valstīs - Portugālē, Spānijā, Īrijā un Grieķijā. Nu, Īrīga nav tik liela problēma. Vai šīs problēmas viņām tika uzspiestas, kas būtu diezgan nepatīkami, vai arī valstīm ir nepieciešamas dziļas reformas, un atbilda ir, uh, ja jūs ticat eh, informācijai, kas ir ikmēneša trojkas ziņojumos, tas gan nenozīmē, ka tas notiek, bet tas ir rakstīts. Ja tas nebūtu, ja tas būtu taisnība, tad Grie, Grieķija būtu superkonkurētspējīga valsts pēc trim gadiem. Nesākšu tagad diskusiju par minimālo darba algu. Noteikti mēs runāsim par to citā reizē. Nu jā, savādāk mēs nevarēsim iekļauties laikā. Ja jūs vēlaties uh, savās atbildēs uz jautājumiem runāt par to manā ievedumu, bet tagad lūdzu trīs nākamie runātāji, jo mēs vēlamies runāt par inovācijām un par to, kā uzlabot uh, atdevi mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Un tagad lūdzu Šrānca kungs, kas ir no Eiropas uh, patērētāja centra Austrijā. Uh, pastāstīs par to, kāda ir labuma patērētājiem attiecībā uz uh, pakalpojumu direktīvu. Tagad būs, pēc tam būs Fransuās Momboas. Viņš runās par digitālajiem pakalpojumiem un kādi var būt eksporta iespējami. Bet tam būs Johansana kungs, kas ir Zviedrijas uh, vienota kontaktpunkta vadītājs. Viņš noteikti mums visu stāstīs. Viņš jau ir runājis par to pirms trīs gadiem, kad Zviedrija bija prezidējošā valsts. Un tagad lūdzu, katram no jums ir desmit minūtes un jābūt pietiekam striktiem arī attiecībā uz laiku, kas jums tiek atvēlēts, un tagad lūdzu Šrānca kungs. Priekšsēdētāji, komisārs, eh, referents kundze, un paldies jums visiem par iespēju runāt par uh, pa, uh, pakāpumu direktīvu un par to, kāda šeit ir saikne ar patērētājiem. Runāšu par pakāpumu direktīvas 20. panta otro punktu, tādēļ, ka mums bija vairākie, vairākas sūdzības no patērētājiem. Paskat, pastāstīšu arī, lūdzu, ieslēdziet slaidus. Vai es turpināšu runāt, vai arī gaidīsim slaidus? to work from your paper copy, I think, to start with, and we'll okay, try and get I can go. Priekšsēdētājs saka, labāk varbūt turpināt, jā. Jā, noteikti visiem ir izdrukāta prezentācija. Labi. Mm, tie no jums, kas nezina, kas ir teikts 20. pantā, 2. punktā, tur ir teikts, ka ir aizliegums uh, izturēties uh, savādāk pret personu, atkarībā no tā, kāda šai personai ir uh, pilsonība vai arī dzīves vieta. Atšķirīga attieksme ir iespējama tikai tad, ja tā ir pamatot ar objektīviem kritērijiem. Runājot par 20. pantu, otro punktu, šeit ir saikne arī ar īstenošanas noteikumiem dalību valstīs, jo šeit mēs runājam par Eiropas Savienības direktīvu. Kā mēs varam panākt to, lai patērētāji nebūtu diskriminēti, balstoties uz tā, ka viņi mm, dzīvo, mm, kādā valstī viņi dzīvo vai arī kāda viņiem ir pilsonība? Kādi ir uh, svarīgi aspekti. Pirmkārt, ir tas, ka ir nepieciešams, lai patērētāji būtu informēti par savām tiesībām. Otrkārt, eh, Eiropas, eh, Eiropas patērētāja centriem ir jābūt iesaistītiem. Nākamais aspekts ir ieviešana, tātad normu ieviešana, kā arī uh, pastiprināt sadarbība ar konkurences padomēm. Nākamajā slaidā ir runāts par to, ka ir nepieciešams, lai patērētājs zinātu savas tiesības. Patērētāji daudzos gadījumos nav informēti par to, kā pakāpojuma direktīvā ir uh, norma par diskriminācijas aizliegumu. Daudzos gadījumos viņi pieņem diskrimināciju vienkārši tādēļ, ka nav informēti par to, ka tā ir aizliegta. Nākamais aspekts ir Eiropas patērētāja centri. Šobrīd mēs strādājam pie kopīgā projekta, balstīta uz patērētāju direktīvas, un mērķis ir informēt patērētājus uh, par to, kādas viņiem ir eh, tiesības, ir tīpaši par 20. panta otro punktu. Eh, projektu vādā Eiropas eh, patērētāja centra īrija, un mans kolēģis noteikti varēs pastāstīt par to, kāda ir īrijas centra loma. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai, um, lai patērētājs zinātu, kādas viņiem ir tiesības, un, ja pakāpums tiek atteikts, ir svarīgi, lai viņi iebilstu pret to. Eiropas pakāpojumu centri arī spēlē savu lomu. Ir, uh, ies, ir gadījumi, kad uh, patērētāji paši nevar atrisināt kādu konkrētu problēmu. Mums ir bijuši labi risinājumi. Nu, jūs redzat šeit meiteni no Havaju salām un kāda šeit ir saikne ar pakalpojumu direktīvu paskaidrošu ļoti konkrēti. Austrijas patērētājs gribēja īrēt mašīnu, kad devās uz Havaju salām, uh, lai uh, pavadītu tur atvaļinājumu. Kāpēc viņi gribēja, kāpēc viņi gribēja tieši ar nacionālo uh, kompāniju uh, mm, rezervēt mašīnu? Tas bija tādēļ, ka tas bija lētāk nekā ar Austrijas mājaslapu. Un šādā veidā viņi pat varētu ietaupīt naudu, ko samaksāt par dēļu kursiem. Taču viņai tika pateikts, ka uh, Vācijas mājaslapa, kur viņi gribēja rezervēt šo mašīnu, uh, ir domāta tikai pa patērētājiem no Vācijas. Viņa bija ļoti neapmierināta, uzrakstīja, uh, uzrakstīja mums sūdzību. Uh, šai konkrētajā gadījumā pakalpojumu piedāvātais akceptēja šādu risinājumu, taču kopumā uh, situācija nav mainījusies, un tad gal galā arī par dēļ kursiem varēja samaksāt. Jā, tas bija tāds labs piemērs, ko mēs varējām panākt individuālā gadījumā, individuālam patērētājiem, taču vispārējā biznesa praksa, diemžēl, netikt mainīta. Ir arī bijuši gadījumi, kad uh, iejaucoties patērētāja aizsardzības centram, arī uh, uzņēmējdarbības prakse tika mainīta. Piemēram, kruīza gadījums. Eh, ģimene no Austrijas eh, gribēja doties kruīza, um, izmantojot Itālijas Itālijas uh, kruīza kompāniju, bet uh, uh, to visu rezervē caur Vācijas mājaslapu. Un tā kā ģimenei nav uh, rezidences uh, vietas, viņa nav uh, Vācijas iedzīvotāja, viņam tika atteikts Un tad, tad bija pilnīgi identisks pakāpojums, un rezervējot to uh, Vācijā būtu pāri pat tūkstošu eiro, bet rezervēt to pašu kaīti Austrijā uh, būtu pāri pat diviem tūkstošiem, līdz ar to vairāk nekā tūkstošu eiro būtu bijis iespējams ietaupīt. Ģimene no Austrijas nesaprata, kāpēc ir tik milzīga atšķirība. Kruīza pakāpojums sniedzējs teica, uh, ka eksistē atšķirīga politiskā un ekonomiskā situācija starp Vāciju un Austriju. Mēs pat nesapratām, jo īstenībā politiskā un ekonomiskā situācija mūsuprāt Vācija un Austrija ir ļoti līdzīga. Šī ģimene arī nevarēja tam noticēt, nu pamēģināja rezervēt vēl vienu reizi. Viņi, eh, viņi vērsās pie Vācijas eh, turisma aģenta taču arī šajā gadījumā nevarēja to rezervēt. Nu, tad viņi devās pie uh, patērētāja aizsardzības centra. Mēs uh, uzrakstījām gan uzņēmumam pašam, gan arī uh, Eiropas, gan arī patērētāja aizsardzības centram Itālijā. Nu, tagad jūs varat redzēt nākamo slaidu, tur ir bildīte, vācieši stāv uz kuģa ļoti laimīgi un apmierināti, austrieši netiek. Mēs uzrakstījām uzņēmumam, Un uzņēmums mums atbildēja, ka viņi nekād nav gribējuši diskriminēt patērētājus, un sākot ar 2012. gada novembri, Austrijas, kā arī citu Eiropas valstu patērētāji var uh, rezervēt kruīza ceļojumu ar lētāko samaksu. Šis, manuprāt, ir lielisks piemērs, kāds uh, kad uh, biznesa politika tika mainīta mūsu ietekmē, un es ceru, ka šādu piemēru būs daudz vairāk. Nākamais aspekts ir saistīts, uh, saistīts ar ietekmi, jo projām mums ir daudzi gadījumi, kas vēl nav atrisināti, jo projām ir daži pakāpojums niedzēji, kas uh, diskriminē. Un mums ir ļoti svarīgi, lai mēs šos gadījumus nodotu kompetentām iestādēm. Pagaidām uh, normu ieviešanas kvota ir diezgan zema. Austrijā, piemēram, tiesība aizsardzības iestādes nav vēl pieņēmušas nevienu lēmumu, taču mums ir nepieciešama judikatūra, mums ir nepieciešama lēmuma un sprieduma tā, lai varētu definēt, ko nozīmē objektīvi iemesli vai arī vispārīgie tirzniecības nosacījumi. Čet, Trīs gadījumi no Austrijas patērētāju biedrības tika nodoti tiesībai sardzības iestādēm, un tie bija saistīti ar to, ka nebija iespējams aktivizēt uh, Vācijā, uh, Austrijā nopirktu pi, uh, priekšapmaksas telefona karti. Un kāpēc? Bija teikts tā, ka šajā gadījumā diskriminācija nav notikusi, jo runa nebija šajā gadījumā par Vi, viņa teica, ka diskriminācija nav notikusi, jo viņa neprasīja, lai uh, persona dzīvotu Vācijā, bet lai šī personai būtu adrese Vācijā. Mūsuprāt, te nav nekādas atšķirības. Tāpēc mēs nosūtījām šo informāciju Austrijas tiesība aizsardzības iestādēm. Mēs uzskatām, ka šobrīd jau ir digitālā pasaule, ka ir nepieciešams darīt uh, visu bez jebkādām robežām, un mēs arī esam nosūtījuši informāciju konkurences iestādē Vācijā un gaidam šobrīd šobrīd lēmumu. Nākamais aspekts ir saistīts ar slēpošanas kurortu. Un tika saņemta sūdzība, ka slēpošanas kurortu, eh, kā arī pacēlāju, var izmantot, bet par dārgāku samaksu nekā vietējie iedzīvotāji. Un šeit mēs eh, vērsāmies pie Austrijas uzņēmuma, lai viņi paskaidrotu, kas tad ir noticis. Mūsuprāt, nav jābūt nekādai atšķirībai Mums ir ļoti svarīgi, lai patērētāji no citām Eiropas Savienības dalību valstīm nedotos prom no Austrijas, tāpēc, ka viņiem jāmaksā vairāk. Mums taču ir tik skaisti lēpošanas kurorti, mums ir skaista daba, un visiem patērētājiem jābrauc pie mums un, un jābauda visus šos labumus. Tāpēc arī tagad uh, informācija ir nodota uh, patērēta aizsardzības centram, un mēs gaidām rezultātu. Nākamie aspekti ir saistīti ar konkurences noteikumu pārkāpumiem. Piemēram, citās dalībvalstīs ir aizliegta kādu vai ierobežot kādu produktu pārdošana. Un šeit ir saikne ar konkurences padomas darbu. Un, mm, piemērs, kas bija iegūts tikai vakar. Austrijas patērētājs gribēja teikt, gribēja nopirkt Slovenijā māju, kas jau mā, mājas detaļas, lai pēc tam varētu to salikt taču Slovenijas uzņēmums negribēja sūtīt šo mājas komplektu uz Austriju. Viņi teica, ka viņiem ir vienošanās, un viņi nevar līdz ar to pārdot šo māju. Patērētais bija ļoti neapmierināts, un bija tā, ka tādu pašu māju viņš būtu varējis nopirkt savā valstī, Austrijā, taču atšķirība cenā bija 40 tūkstoši eiro. Nu, tāpēc ir skaidrs, kāpēc patērētājs gribēja nopirkt Slovenijā. Manuprāt, šīs piemērs ļoti labi norāda uz to, ka mums ir jāstrādā arī ar konkurences iestādēm, tā lai redzētu, kur šeit tiek pārkāpti uh, konkurences noteikumi, kā arī pakāpuma direktīvas 20. panta otrais punkts. Nākamajā slaidā jūs varat redzēt manus secinājumus. Set, uh, secinājumā vēlos teikt, ka es kā patērētājs esmu uh, Eiropas uh, pilsonis un es drīkstu pārvietoties brīvi Eiropas Savienībā, taču kad man ir nepieciešams pirkt uh, preces vai pakāpojumus citā valstī, esmu vīlies. Man ir ļoti grūti kaut ko nopirkt citā valstī, jo tad pārdevējs mums saka, nē, nē, nē, jums ir obligāti jābūt šīs valsts iedzīvotājiem. Sanāk tā, ka man priekšā rodas uh, neeksistējošā barjera. Vai tad tiešām šādam ir jābūt iekšējam tirgum? Manuprāt, ar šo, uh, ar šo paziņojumu var skaidri redzēt, par ko īsti ir 20. pānta otrais punkts. Šī norma ir absolūti svarīga, te ir jābūt spēkā, jābūt īstenojamai un ir ļoti svarīgi izbeigt diskrimināciju. Šobrīd mums ir ekonomikas krīze, un iekšējais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs, tagad pat vairāk nekā jebkad agrāk, jo tikai tad mēs varēsim atkopties, izmantosim šo potenciālu gan mūsu uzņēmēja, gan arī patērētāja interesēs. Un noteikti redzēsim daudz vairāk piemēru, kā piemērs ar apmierinātiem Austrijas patērētājiem. Paldies! Well, thank you very much indeed, Mr. Lielas paldies! Eh, Šrānca kungam un eh, Jā, man diemžēl, kā Evermājer kungs eh, aizgāja jau prom, jo varbūt jūs varat nosūtīt viņam tos skaitļus, ko jūs nosaucāt, bet neiekļāvāt savos slaidos, jo tas viņam noteikti varētu būt interesanti. Paldies jums! Tālāk nākamais runātājs būs Mombuās kungs no e-commerce Eiropas organizācijas, viņš ir prezidents, un tad uzklausīsim, kas viņam sakāms par uh, digitālo pakalpojumu potenciālu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms mēs sāksim ar trim slaidiem, kuros mēs pastāstīsim, kas mēs esam, jo mēs esam jauna organizācija. Mūsu organizācija tika izveidota pirms gada, lai pārstāvētu uzņēmums, kas pārdod uh, pakalpojumus un preces uh, internetā. Un, jo patiesībā gandrīz ikvienam uh, veikalam, tīpaši lielajām, visām tagad ir savas interneta mājas lapas daži lielie mazumtirgotāji Eiropā ļoti lēni ir pārgājuši arī uz eh, šādu savu mājaslapu ieviešanu, bet tātad eh, mērķis ir eh, veicināt šo e-komerciju. Īpatnība ir tā, ka mums ir desmit nacionālās asociācijas, kas pārstāv vairāk nekā 4000 uzņēmumus, un uh, daudzi vispār gribēja arī piedalīties šeit šajā uzklausīšanā. Mums ir desmit biznesa partneri un trīs eh, darba komitejas par patērētāju tiesībām, loģistiku un maksājumiem. Tātad šeit jūs redzat asociācijas struktūru, tātad ir pārstāvēta Skandināvija, Beneluks, Francija, Spānija un Itālija. Mēs ceram, ka jauns valsts visai drīz mums vēl pievienosimies. Tātad, kur mēs atrodamies e-komercijā? Labā ziņa ir tā, ka mūsu bizness ir liels un ar vienu aug. Uh, 2012. gadā apgrozījums bija apmēram 300 miljārdi eiro. Apmēram tas ir tādēļ, ka e-pakalpojumi vai e-tirdzniecība dažādās valstīs tiek traktēta atšķirīgi. Ja, piemēram, jūs internetā uh, pasūtat viesnīcu, bet norietnieties viesnīcā, tad atsevišķās valstīs tā tiek uzskatīta par tirdzniecību internetā, bet citās nē. Tādēļ šī statistika var arī atšķirties atkarībā no definējuma pieaugums tiešām ir ievērojams, pieaugums ir bijis par 20%, un tas attiecās uz visām valstīm. Uh, piemēram, ASV pieaugums ir tikai 16%, bet tas ir tādēļ, ka Amerika jau ir ļoti advancēta šajā ziņā. Bet tendence Eiropā ir, um, ka cilvēki arvien vairāk pērk preces un pakalpojumus internetā. Eiropa kopumā jau ir tirgus numuru viens globāli, bet Eiropa tas nozīmē, ka mēs pievienojam arī uh, vēl uh, ne Eiropas Savienības valstis šeit. Uh, šī interneta izmantošana ar vienu pieaug un um, gan drīz 50% no patērētājiem visā Eiropā uh, izmanto iespēju iepirkties internetā. Un vispārējais vispārēj apmierinātības rādītājs arī ir ļoti augsts, un tas ir no 9% Bulgārijā līdz 74% Zviedrijā. Un jūs redzat milzīgu atšķirību Eiropā starp dažādām valstīm. Tas nozīmē, ka ir jāveido mm, šie tīkli un piemēram, Skandināvija, Ziemeļa Eiropa, tur šī tradīcija ir iesakņojusies ļoti labi, un jo vairāk uz ziemeļiem, jo vairāk un kvalitatīvāk ir šie pakalpojumi. E-komercijas izaugsme ir tiešām pastāvīga un ilgtspējīga. Mēs redzam, ka šis pieaugums ir vērojams gan eh, vecajās Eiropas Savienības dalību valstīs, gan arī jaunajās. Cilvēkiem tiek piedāvāt plašāk iespēja izvēlēties, un kad vecā cilvēkiem kāpēc viņi iepērkas internetā, tad pirmkārt eh, viņi saka, ka cena ir zemāka, un otrkārt ir vieglāk salīdzināt piedāvājums dažādiem pārdevējiem, un otra lieta ir ērtība. Tas nozīmē, ka cilvēki var iepirkties, kad viņi vēlas un kur viņi vēlas. Bez tam eh, šī nozara rada darba vietas. Mums nav skaitļi par eiro, bet, piemēram, Francijā mēs domājam apmēram 60 tūkstoši darba vietu tieši vai netieši ir saistīta ar e-komerciju. Un šīs darba vietas nozīmē gan augstu kvalificētus uh, darbiniekus, gan loģistikas uh, darbiniekus. Un bez tam uh, Eh, e-komercija palīdz aizsargāt vidi, jo mēs eh, veicām pētījumu Francijā, kas pierādīja, ka pārēja no veikala apmeklējuma uz iepirkšanos internetā nāk par labu videi, jo līdz ar to transporta kompānijas var optimizēt uh, preču piegādi, piegādājot cilvēkiem preces mājās, nevis uh, pa vidu vēl aizvedot tās uz veikalu. Un Eh, viena trešdaļa no MVU līdz 2015. gadām eh, realizēs savas eh, preces internetā. Un 20% no patērētājiem pirks pakalpojums tieši saistē no pārobežu pakalpojums tiecējiem. Piemēram, Amazon. Ap, ir, Eiropā tikai uh, apvienotā karalistē, Vācijā un Francijā, un tajā pat laikā eh, daudz patērētāji Itālijā un Spānijā iepērkas Amazon um, ehm, ehm, internetu mājaslapās vai no nu Vācijā uh, vai Francijā. Un pēc šīs definīcijas šāds pirkums ir par pārobežu pirkums, eh, bet tagad Amazon atver arī savus mājaslapas Spānijai un Itālijai. Secinājums vai, e, teiksim, šī pārobežu iepirkšanās e, pazemina kvalitāti, es saku nē. Un, ja iet runa par e, klientu apkalpošanu valstīs, tīpaši lielajās valstīs, tad tiek atvērta mājaslapa, kurā ir pieejama informācija attiecīgajā valodā. Piemēram, Amazon mājaslapā jūs eh, varat, eh, protams, eh, pirkt grāmatas vai filmas no jebkuras mājaslapas, bet galvenokārt cilvēki izvēlas to, kas ir viņu valodā. Tālāk. Kā palīdzēt veikaliem vai pārdevējiem uzsākt darbību ārvalstīs? Vieglāk šādu ieiešanu trešajā valstī var realizēt eh, harmonizējot eh, noteikumus tajā pat laikā, eh, neuzspiežot pārāk smagu regulējumu. Piemēram, ja patērētājs nav apmierināts ar produktu, tad viņš 15 dienu laikā var atgriezt šo produktu. Bet ja šajās 15 dienās e, viņi vēl nav saņēmuši šo preci, bet preci ir tikusi nosūtīta, e, tad e, uzņēmumiem ir jāatgriež šī nauda jebkurā gadījumā. Bet šāda situācija varētu liekt uzņēmumiem vēlmi atvērt veikals ārvalstīs. Otrukārt, patreiz cilvēki norēķinās ļoti atšķirīgi. Itālijā, piemēram, galvenokārt cilvēki norēķinās skaidrā naudā pie preces piegādes, jo šajās valstīs cilvēki uh, neusticas tam, ka viņi par kaut ko samaksās, kamēr viņi vēl to nav saņēmuši. Tā kā e, mēs strādājam pie šī jautājuma, uh, bet patreiz eh, tā varētu būt problēma tiem, kas eh, grib eh, piedāvāt pakalpojumus un preces ārvalstīs. Un tālāk ir jāizglīto uzņēmumu par to, kā izmantot internetu, lai pārdot savus preces ārvalstīs, un visbeidzot ir jāveido šī saustarpējā uzticība un uzticēšanās. Piemēram, Francijā ja cilvēki redz, ka eh, tas ir eh, um, Francijas interneta veikals, viņas kāpēc uzskata, ka šāds veikals ir drošāks? Viņi redz arī, eh, viņi uh, atrapazīt adresi, bet ļoti bieži tās maz tā nav. Tālāk šeit jūs varat redzēt atšķirības starp dalību valstīm un eh, tām, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Un eh, šeit mēs redzam interneta eh, izmantošanu vai internetu pieejamību un kā cilvēki ir iepirkušies. Piemēram, Skandināvijā un Benelūks valstīs gandrīz visiem ir internets un tur arī uh, mēs redzam, ka uh, ir ļoti daudz pirkumu internetā. Bet tad mēs redzam, ka ir valsts, kurās ir šis tīkls, kur ir cilvēki, kas varētu pirkt, bet, piemēram, Bulgārijā, Rumānijā eh, ļoti maz cilvēki iepērkas internetā. Un tādēļ arī pasākumiem ir jābūt specifiskiem un pielāgotiem noteikti attiecīgai situācijai. Piemēram, trīs valstis kopumā veido 50% no visa tirgus uh, - uh, Vācija, Francija, uh, Spānija, Itālija un Polija, piemēram, kam vajadzētu būt pietuvinātiem šiem rādītājiem pēc iedzīvotāju skaita, būtiski atpaliek. Spānija un Itālija atpaliek tādēļ, ka es kā jums pastāstīju, ir ļoti slikta slava šiem internetu veikaliem. Tā kā kopumā var teikt tā, ka internetu biznesa aug, bet bet eh, šī izaugsme patiesībā ir tā dabiska veida, kas veidojas dabiski. Paldies! Well, thank you very much indeed. I think for... Liels paldies! Man šķiet, ka tā bija ļoti praktiska perspektīva, un mēs strādāsim arī pie citas šķēršļu novēršanas. Visbeidzot, ir pēdējā prezentācija. Es atkal vēlētos lūgt Johansens kundzi no uh, Zviedru uh, pierobežu tirdzniecības uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji, ka varu šodien runāt par Eiropas Savienības um, um, ekonomisko attīstību, un es gribētu pastāstīt jums par Zviedru perspektīvu attiecībā uz uh, viena kontakta. Um, punktiem. Vienotajam tirgum vēl joprojām ir neizmantot potenciālus, un es piekrītu uh, ka mums ir jāturās līdzi inovācijām. Un es uzskatu, ka vissvarīgākais eh, vienotajā tirgu ir iet uz priekšu, sekot līdzi tam, kas notiek. Un, uh, Pakalpojumi šajā ziņā ir ļoti svarīgi, jo pakalpojumi ir ražošanas neatņemama sastāvdaļa. Ražotāji vairs nepārdod preces, bet viņi pārdod preču un pakalpojumu paku. Un līdz ar to pakalpojumi ir ļoti svarīgi un vajadzētu uzsvērt šo, ka eh, cik svarīgi ir pakalpojumi globālajā vērtību ķēdē. Uh, Un tāpēc mums arī ir jāturās līdzi skatoties, kas notiek attiecībā uz vienotā tirgus instrumentiem un viena kontakta punkti ir viens no šādiem instrumentiem un tam ir potenciāls veicināt arī cita veida uzņēmēju darbību. Kā jūs varat redzēt uz ekrāna, mēs Nacionālajā tirdzniecības padomē mazliet plašāk skatāmies uz šo jautājumu. Un mūsu uzdevums ir koordinēt uh, Zviedrijas viena kontakta punktus. Un kā jūs zināt, viena kontakta punkta izveidošana ir obligāta saskaņā ar direktīvu. Ir nepieciešams viens interneta portāls, kurā pakalpojumu veicējs varētu visu izdarīt tiešsaistē. Un, lai izpildītu šo viena kontakta punkta prasību, ir nepieciešama biznesa perspektīva Un uh, mums ir nepieciešama um, vienas pieturas aģentūras, tā teikt. Un tas ir bijis ļoti svarīgi Zviedrijā. Kā jūs redzat šajā slaidā, mēs esam apkopojuši ļoti daudz informācijas vienu vietu. Un kā Marei kungs teica, dažām dalību valstīm bija <clears throat> jau nobrieduši e, portāli, bet citām nē. Nu, mēs paņēmām tādu plašāku skatījumu. Un Te jūs varat atrast gandrīz visu informāciju. Te ir ves, visa ķēde vienā um, portālā par to, kā uh, vispār sāku domāt par uzņēmē darbību, sākt, kā to pārvaldīt, attīstīt un kā izbeigt. Un te ir, jūs arī redzat šo Elgo logo, kas jūs aizved tieši tur, kur jums vajag. Mēs te radījām tā saukto otrās paudzes vienu kontaktu punktus, kas atbilst direktīvas aptvērumam. Es arī vēlētos uzsvērt, kā jau Omens kundze teica savā runā, ka daudz valodu informācija ir e, nepieciešama. Tas nozīmē, ka informācijai jābūt sniegtai vismaz arī angliski. Šeit jūs varat redzēt arī, piemēram, um, veidlapu no Zviedrijas pašvaldības, un kā jūs redzat, tā ir zviedriski un angliski, un tas mums liekas diezgan vienkārši, un tas ir praktiski. Un mēs esam dzirdējuši, ka dažās dalību valstīs ir uh, mm, tikai veidlapas uh, dalība valsts oficiālajā valodā. Bet, nu, mums šķiet, ka var rīkoties arī citādi. Mēs esam pilnībā ieviesuši otrās paudzes vienu kontaktu punktu, bet mēs vēlētos vēl tālāk soli spērt un varbūt varētu rasties arī trešās paudzes viena kontakta punkti. Uh, Mēs vēlētos, lai tas attiektos arī uz brīvu preču pārvietošanu, jo preču un pakalpojumu pārvietošana ir ļoti cieši saistīta. Nu, un tad varbūt arī tas varētu saistīties ar personu brīvu pārvietošanos, jo tas ir saistīts arī ar pakalpojumu sniedzējiem. Un ļoti svarīgs aspekts arī ir e-procedūras. Lai uh, uzņēmējs varētu visu izdarīt tieši saistē. Un tad vēl kāds svarīgs elektroniskais aspekts ir iespēja validēt arī ārzemju e-parakstus viena kontakta punktā. Tāds jau ir viena kontakta punkta mērķis. Šlaik mēs cenšamies meklēt risinājumu attiecībā uz validāciju. Tas jau nenotiek tikai Zviedrijā, bet arī ārpus, un mēs centīsimies to izmēģināt dažās pašvaldībās. Nu, ņemot vērā visu šo, es gribētu teikt, ka vienkontaktu punktiem ir ļoti liela nozīme pārobežu pakalpojumos, un galu galā es gribētu arī teikt, ka ir nepieciešams izglītot uh, publiku Un arī starp uzņēmējiem vajadzētu veikt izglītošanu. Īpaši es gribētu uzsvērt, kādi semināri mums ir bijuši. Un mums ir interesanti satikties ar pakalpojumu sniedzējiem no citām Eiropas Savienības valstīm, un tas ir ļoti augstu novērtāts. Paldies! Thank you. Uh, very... Liels paldies! Ļoti labi, ka šeit jūs esat tāds labs piemērs tam, kā normas tiek ieviestas. Un mēs jau to esam pamanījuši agrāk, un noteikti jūs personiski arī esat diezgan daudz iesaistījusies. Jā, mums uh, šobrīd nav atlicis daudz laika, bet mums bija ļoti interesanti, uh, interesants prezentācijas, tāpēc arī lūdzu kolēģi. Protams, Anna Marija Kratsbilda varēs izteikties un arī noteikti citi kolēģi viņi. Un kolēģi, kas gribētu izteikties, Gebhards kundze, Tēleres kundze, Rapti kundze, Šmita kungs, ne? Rūleres kundze, Kratsabilt. Jā, jūs noteikti beigās varēsiet izteikties. Vai arī varbūt jūs būsiet pirmā? Labi. Nu, tad sāksim ar Gebhardas kundze, Stēleres kundze, Raptī kundze. Un tad atkal ļaušu atbildēt mūsu uzaicinātiem ekspertiem. Paldies priekšādētāji un paldies arī par ārkārtīgi interesantu informāciju, ko šodien esam saņēmuši. Zviedrijas modelis um, ir lielisks paraugs, kā var sekot arī citi, un es ceru, ka citās valstī tas arī uh, varētu būt ieviests, piemēram, Vācijā, jo izskatās, ka tiešām lielisks risinājums, brīnišķīgs risinājums. Vēlos atgriezties tagad pie viena no jautājumiem. Vēlos ļoti konkrēti pateikties tagad par, pateik, par priekšlikumiem, ko pieteica Šranskungs un Momboskungs. Ļoti, ļoti konkrēti es varu iztēloties, par ko viņi runāja. Ja? Un tas arī būtu viens no maniem jautājumiem. Man bija sajūta, ka tas nav tik lielā mērā saistīts ar pakāpojumu direktīvas ieviešanu un pakāpojumu brīvību, kā drīzāk ar piedāvājumu, kas būtu pieejams patērētājiem. Un jautājums, kā mēs varam panākt to, lai š lai šos piedāvājumus var uh, saņemt visi iedzīvotāji, nevis tikai atsevišķi iedzīvotāji, kā tas ir šobrīd. Ļoti labi, paldies, manuprāt, konkurences politika ir sava loma, saka priekšsēdētājs, un, protams, šeit arī uh, mums ir jāstrādā, bet tagad lūdzu Stēlers kundze. Jā, man ir līdzīgs aspekts tam, ko jūs teicāt par konkurences politiku. Jūs uh, runātāji runājat par ārmesenu Un apvienotajā karalistē šis uzņēmums ir kļuvis par uh, rūpju bērnu, tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka viņi nemaksā nodokli, tas šobrīd tiek pārbaudīts, un it īpaši tas ir saistīts ar uh, valsts atbalsta saņemšanu. Jā, viņi šeit uh, mūsu valstī uh, nodibinās uh, centru, kurā savukārt būs uh, Eh, nu, nosūtīšanas vai, vai pārdales pakāpojumi, tad attiecīgi viņi varētu saņemt arī valsts atbalstu, bet jautājums vienmēr ir par to, kā notiek diskusija. Šobrīd vēlējos, gribēt, vēlējos teikt, ka šobrīd apvienotajā karalistē notiek eh, šī diskusija. Jā, jautājums, eh, jautājums šobrīd Ā, jautājums šobrīd ir par reālu tirzniecību un tirzniecību uh, internetā un par to, ka ir jābūt vienāta, vienodai aplikšanai ar nodokli. Un, uh, jā, te bija mani komentāri. There, actually, but... Jā, priekšsēdētājs saka, tiešām interesanti aspekti. Tagad lūdzu aptīkundzi. Paldies, priekšsēdētāji! cenšos tagad runāt par patērētāju aizsardzības direktīvu. Un atceros, ka tika e, runāts par harmonizācijas jautājumiem un tika runāts par vai nu maksimālo vai nu minimālo harmonizāciju. Un komisārs gribēja īstenībā panākt maksimālo harmonizāciju. Man interesē, cik lielā mērā viņi to ir sasnieguši. Labi, vēl kāds gribētu izteikties. Labi. Nu, tad varbūt tagad būtu. Varbūt Johansēnas kundze, jūs varētu iztā, izteikties par tiem jautājumiem, kas jūsuprāt ir saistoši jums. Nu, un tad Šrāns kungs arī varēs izteikties. Johansēnas kundze, lūdzu. Vai jums būtu kāda komentāra šobrīd? Nu, īstenībā man nebija uzdota jautājuma, bet varbūt par pirmo uzdoto jautājumu. Gribētos jums atgādināt, kāda ir, kāds ir labums no centriem ar nosaukumu Solvit. Ka īstenībā, īstenībā Zviedrijas uh, Tirzniecības asociācija darbojas arī kā Solvit centrs, un, un jautājums ir, vai jūs esat integrējuši? Jā, tieši tā, integrēti. Mambos kungs. Vai ir kādi jautājumi, par kuriem jūs gribētu izteikt? Nu jā. Vāt, eh, Francijā notiek tas pats. Tas, ko mēs Francijā parasti sakām, un tas attiecas uz Francijas Tirzniecības asociāciju, mēs vēlamies, lai nodokļu sistēma būtu taisnīga. Mēs vēlamies, lai pilnīgi visi maksātu tādu pašu uh, nodokli, un 99,9% no cilvēkiem, ar kuriem esmu runājis, Viņi par to arī saka. Piemēram, runa par uh, tādu noliktavu, kas varētu saņemt subsīdijas. Un man mūsu gadījumā ir šāda gadījuma, tad pašā laikā viņi rīkos pilnīgi leģitīmi. Lieta tas, ko, par ko tika runāts Lielbritānijas parlamentā, par to, ka ļoti gudri bija izveidota struktūrā ar galveno mītni un tā tālāk. Nu, manuprāt, šobrīd ir īstais brīdis Eiropas parlamentā par to runāt, tāpēc, ka iedzīvotāji nav apmierināti. Varbūt jūs pat redzējat mm, vairāku speciālistu vēstuli finan, Financial Times avīzē. Viņi kādreiz runāja par šiem jautājumiem, tāpēc es pilnībā piekrītu. Viena lieta, par ko es personiski biju šokēts, pirms gada bija nopietna situācija Francijā. Uh, Un Eriks Šmits bija kopā ar Kristīnu Lagārdu uz skatuves, viņa bija finanšu ministra tajā laikā, viņa, un viņš teica tā, ka mūsu uzdevums ir pelnīt naudu, un jums ir jābūvē tīkli. Nu, tajā brīdī, protams, tas nebija īpaši populāri izteikts. Un tad bija vēl, bija arī aspekti, kas bija saistīti ar Google, Amazon un, un citiem pakalpojumu piedāvājumiem tīklā. Jautājums par, eh, par piegādēm, par mm, piedāvājumu lielākoties notiek optimizācija atkarībā no valsts. Es esmu desmit gadus strādājis FNAC veikalā, kas uh, pārdod, uh, pārdod grāmatas, DVD un diskus. Un, um, protams, šeit ir atkarība no valsts, un uh, Itālijā, piemēram, un mēs sūtījām itāļu grāmatas uz Itāliju, uz, uz Romu, attiecīgi Francijas grāmatas visus uz Franciju, un tad pēc tam attiecīgi notika pārdala. Un jā, un, protams, varbūt arī kādi ierobežojumi, piemēram, kas bija saistīts ar abonēšanu, ar internetu izmantošanu, jautājumu, kas būtu saistīti ar televīziju, bet, piemēram, par tādiem produktiem kā grāmatas, šeit nesaskatu problēmas. Vēl viens jautājums. O, nu, es pat aizmirsu nākamajam. Ā, nē, nē, nē, tas bija par harmonizāciju. Nu, patērētāju tiesību direktīva ir pilnas harmonizācijas direktīva, un tieši to tas arī tika pieņemts parlamentā. Nu, no, no, runājot par interneta biznesu, piemēram, tas ir labs risinājums. Priekšēdētais turpina, jā, mēs noteikti runāsim par citām alternatīvām rīt tieši ar Gekardas kundzi. Jā, tik runāts par to, ka būtu nepieciešams ieviest jaunas kopīgas Eiropas Savienības komerctiesības. Nu labi, tagad mūsu uh, eksperte. Jūs būsiet pēdējie, kas izteiksies, jo jūs esat. Tad, tad jūs uz Šrāns kungs un pēc tam būs Karatsa Bild kundze. Uh, tie, uh, tie gadījumi, par kuriem es runāju saistībā ar 20. pāntu otro punktu, pakalpojumu direktīvā, un jūs šeit varētu redzēt konkrētus gadījumus, kad bija cēnu atšķirība. Bet, ja patērētājs gribētu saņemt pakalpojumu, un, ja pakalpojums tiek atteikts tikai tādēļ, ka persona nedzīvo konkrētā valstī, tad tieši šeit mēs runājam par gadījumiem, kad notikusi diskriminācija saskaņā ar 20. pāntu 2. punkta uh, normu. Bija arī Citi, protams, diskriminācijas gadījumi, piemēram, iedzīvotāji uh, meklē internetā dažādus piedāvājumus, un ja viņi ierauga, ka citā valstī ir izdevīgāks piedāvājums, tad viņi, protams, grib izmantot to. Un tāpēc, manuprāt, nākotnē būs arvien vairāk tādu gadījumu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tādēļ, ka patērētāji ir ļoti neapmierināti ar iekšējā tirgus darbību, un mums ir nepieciešams strādāt pie šiem jautājumiem. Vēl viens jautājums, varbūt neesmu par to runājis prezentācijā, ir tas, ja ir objektīvi iemesli, tad var notikt atšķirīga attieksme. Var būt arī tā, ka pakalpojums tiek atteikts, ja vien ir šie objektīvi iemesli. Mēs, kā patērētāja aizsardzības organizācija, varam piekrist tam, ka, ka nevar varbūt atsevišķos gadījumos sniegt šo pakāpojumu konkrētam patērētājiem, bet manuprāt, ar laiku daži no šiem objektīviem iemesliem m, mm, pazudīs. Nu, piemēram, tas, ko kolēģi pieminēja jaunu patērētāju tiesību direktīva, un šeit uh, tiks harmonizētas uh, patērētāju tiesību likuma normas, un ar laiku, protams, čērsli tiks nojaukti. Un vēl viena lieta, jo tas ir saistīti ar uh, kredītu atgūšanu. Daudzos gadījumos uh, kredīti netiek piedāvāt pārrobežē, tādēļ, ka ir grūti um, atgūt pēc tam šo naudu citā valstī. Es pats strādāju ar Eiropas maksājumā rīkojumu un uh, esmu ļoti apmierināts un es domāju, ka, ka labāk būtu izmantot šo Eiropas uh, maksājuma rīkojumu atsevišķos gadījumus. Nu, kā jau teicu, ar laiku daudzi no šķēršļiem tiks uh, nojaukti un noteikti mums būs uh, politika, kas ir draudzīgāka uh, iekšējiem tirgum. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad lūdzu, Krāca Bilds kundze. Jā, protams, mēs jau esam pārtērējuši laiku, bet jūs noteikti gribēsiet izteikties un lūdzu tāpēc tagad lakoniski un Vēlreiz paldies arī par to, ka jūs organizējat šo uzklausīšanu kopā ar saviem ēnu referentiem. Lūdzu! Paldies, Malkom, un, protams, gribu pateikties arī Birgitai un uh, sekretariātam un visiem kolēģiem, jo man šķiet mums kopā uh, izdevās izveidot fantastisku uh, runātāju paneli un uh, man šķiet, ka mēs dzirdējām konkrētus priekšlikumus, kas noteikti virzīs mūsu darbu kvalitatīvus priekš, un lūdzu, uzturēsim kontaktus, un jūs noteikti varat piedalīties debatēs ar savu ieguldījumu. Es uh, esmu ļoti iedvesmota, jo man šķiet, esam viensprātis, ka mums ir vajadzīga viengab, lielāka viengabalainība, uh, harmonizācija un pakalpojumu direktīvas vienota izpratne, un mums nevajag riteni izgudrot no jauna, bet virzīt uz uz priekšu to, kas jau ir. Un daudz no jums eh, norādīja uz problēmām, kas neatiecas uz pakalpojumu direktīvas darbības jomu. Jūs runājāt par patērētāju tiesību direktīvu, par darbinieku nosūtīšanas direktīvu, bet tajā pat laikā digitālajā Eiropā mums ir jāpatur prātā mijiedarbība. darbība šīs direktīvas miedarbība ar citiem likumdošanas aktiem, ir tīpaši, piemēram, ja runa par savstarpējās atzīšanas direktīvu un profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Man tiešām ir žēl, ka klāt nav uh, dalībvalstu pārstāvu šeit un ka īrijas prezidentūras pārstāvs nevarēja palikt līdz beigām, un man žēl, uh, ka arotbiedrību uh, pārstāvi pat uh, neuzklaus, neklausījās patērētāju pārstāvi teikto, jo patērētāji ir mūsu galvenais uzmanības centrs. Un es domāju, mēs esam atbildīgi par to, lai ši, ar šo darbu mēs neradītu ideoloģisko sašķelšanos starp uh, arotbiedrībām un darba devējiem, starp labējiem un kreisējiem. Jo uh, ik viens, kurš grib radīt darba vietas Eiropā ar šo um, direktīvu un ne, nedomājot par darba apstākļiem, jums būs jāskars ar manu pretestību. Jūs zinat, kā ir šajā parlamentā. Mēs nevaram iekļaut pilnīgi visu, jo Šajā rezolūcijā mēs gribam atrisināt visas pasaules problēmas, un tā, tās tiek atšķaidīts. Es tam nepiekritīšu. Jūs varat iesniegt grozījumus, bet jums būs jācīnās ar mani un ar manu politisko grupu, jo tautas partijas grupa ir nopietni uh, apņēmusies radīt darba vietas Eiropā. Protams, priekšsēdētāji, mums ir jāņem vērā arī sociālais aspekts, tas ir svarīgi, protams. Uh, Mums ir nacionālā likumdošana, kas to pārēdz, mums ir kolektīvās vienošanās, darba līgumi, Kāds teica, ka minimālās likumdošana par minimālām algām atsevišķās dalībvalstīs pat nepastāv, bet es gribētu izlasīt pakalpojumu direktīvas pirmo panti, tur ir teikts. Direktīva neietekmē darba likumdošanu vai līguma tiesības attiecībā uz nodarbinātības apstākļiem, darba apstākļiem, kā arī attiecībām starp darba devējiem un ņēmējiem. Nilsens kundze pārstāv Eiropas arotbiedrības un viņa parlamentā šeit teica, ka viņa piekrīt, ka mēs ne neatvērsim diskusijas par šo direktīvu, tam es piekrītu. Mēs raudzīsimies, lai elektroniskie pakalpojumi būtu tie arī, uz kuriem attiecas šī direktīva. Un mēs reaģēsim uz moderno pasauli, kurā dzīvo mūsu pilsoņi, kurā darbojas mūsu uzņēmumi. Mēs neatvērsim direktīvu pārskatīšanai. Priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka mums izdosies radīt vajadzīgo kritisko masu ar kopīgām pūlēm, lai pārliecinātu dalībvalstis, ka nepietiek ar to, ka viņi nāk šeit un uh, atkārto visu to, ko mēs jau dzirdējām no ekspertiem. Tas ir ka pakalpojumu direktīva ir jāpiemēro. Ja viņi nepateiks, ko viņi dara, lai šo direktīvu īstenot un piemērot, mēs gribam atbildes no viņiem, nevis analīzi. Varbūt ir nepieciešama jauna analīze, jā, mēs to dzirdējam arī no citiem, bet tas nav attaisnojums kavēties ar šīs direktīvas ieviešanu. Un patērētāju pārstāvis jau parādīja mums eh, pašsaprotams piemērs. Man ir tik daudz ko teikt, un es atvainojos, ka es nespēju sintezēt visu, kas šeit tika pateikts, bet mēs visu atzīmējām, un mēs analizēsim visu jūsu teikto un centīsimies mūsu pilsoņu interesēs sagatavot vislabāko produktu. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies, Anna Marija. Un kā jau es teicu, paldies jums un jūsu komandai. Jūs tātad nosūtīsiet savu ziņojumu tulkošanai līdz 15. datumam, un mēs to apspriedīsim 24. un 25. aprīlī. Termiņš grozījuma iesniegšanai 7. mājas, un Es gribētu noslēgumā pateikties tiem runātājiem, kas ir vēl šeit, un nodosim mūsu pateicību arī pārējiem, kam bija jādodas prom ātrāk. Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā, paldies arī tiem, kas skatījās mūsu internetā. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka jaunais biļetens ir pieejams, un tie, kas nav uh, to abonējuši, var to darīt uh, internetā. Tagad mēs beidzām mūsu sanāksmes atklāto daļu. Atsāksim darbu rīt pulkstens deviņos, un es ierosinu sākt koordinātoru sanāksmi pēc iespējas ātrāk, un es gribētu lūgt uh, visus no sabiedrības, kas ir šeit un kas nav koordinātori, uh, atstāt zāli, lai mēs varētu aiz slēgtām durvīm pārunāt uh, koordinātoru lietas. Paldies!